Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labrīt, kolēģi! Vēlētos sākt eh, šo pirmo uzklausīšanu. Un turpināšu manā dzimtajā valodā. Visi latni lūgti. Šodien sāksim ar eh, mūsu publisko mm, darbu panāk komitejām. Ielūgumi tika nosūtīti 14. septembrī visiem kolēģiem, un es eh, domāju, ka nevienam nav ko iebilst pret ierosināto darbu kārtību. Neredzu iebildumus, tad man būtu pāris pamata piezīmju. Eh, Vispirms eh, mums ir pieejamas 18 valodas šīs dienas valodas režīmā. Ik viens var izteikties savā dzimtajā valodā, un dokumenti gan ir pieejami tikai angļu valodā. Otrakārt, um, dokumenti kolēģiem tika mm, jau izdalīti zālē. Uh, dokumenti netiks atkārtot izdalīti, tad jums jāizmanto jūsu saņemtie dokumenti. Treškārt, um, šodien sanāksme tiek. Um, uh, pārraidītam, uh, straumētam tieši ēteram eh, Eiroparlu eh, tīmekļa vietnē, mm, adresījums eh, ir, un visi tātad, kas uzstāsies, tiks filmēti un viņa teiktais tiks straumēts. Par tehnisko pusi. Vai koordinatoriem būtu vēlmes šajā ziņā? Ja nav, Jā, Lūdzu, Rozātī kungs. ETP koordinators. I, uh, make... Vienkārši vēlējos tīri formāli uh, norādīt, ka nesam vēl vienojušies par uh, runāšanas uh, kārtību. Uh, to priekšsēdētājs joprojām vēl vērtē, un šai sakarā vēlos norādīt, ka tas, par ko esam tā aptuveni vienojušies, uh, drīzāk uh, ir izņēmums un tas paliek nosacīti spēkā līdz brīdim, kad būsim panākuši galīgo vienošanos par runātāju secību. Jā, paldies, Rozātī kungs. Es to pieņemu zināšanai. Es to arī saprotu. Priekšsēdētājiem jārīkojas neitrāli, tas ir skaidrs, bet ir neliela neskaidrība sarakstam, kas uh, mums šobrīd pieejams un varbūt uh, mēs vēl padomāsim par um, to, kādā kārtībā kolēģi uzstāsies. Nu, vēl viens kolēģis vēlas runāt. Ieri, solo stamattina ho potuto. Nu, šorīt bija aizkavējušies vairāki lidmašīnu reisi Eh, es pats nokavējos un nepaspēju pieteikties uz, uz eh, debašu sadaļu. Vai jūs varētu lūdzu ārkārtas kārtā pierakstīt mani klāt eh, tiem, kas vēlas izteikties? Ja pareizi sapratu, jūs nesaņēmāt arī dokumentus. Vai tā nebija? Jetzt die Eier. Das hängt aber davon ab, von der Liste. Okay. Gut. Dann darf ich. Tad darba kārtībā skatīsim ievadpunktu. Un uh, visu pirms vēlos sveikt kolēģi žurnālistus, kas šodien ir mums piebiedrojušies. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs atradāt iespēju uh, Eh, šajā pirmajā sanāksmē būtu ar mums runāt par eh, Panāmas dokumentu fonu. Mums eh, starplaikā ir arī ziņas no Bahām salām, kas mūs te nodarbinās. Es Eiropas parlamentā jau esmu ilgu laiku un atceros Nelī Krūzes uzklausīšanu 2004. gadā, kad viņa kandidēja uz konkurētspējas eh, komisāru samatu, un viņa bija saraksts ar 37 uzņēmumiem un eh, sabiedriskajām kompānijām un asociācijām, kurās viņa ir darbojusies. Un es atceros, ka viņa ir izstājusies, eh, viņa teica, no visām šīm organizācijām. Un uh, kā pārliecināts parlamentārietis, teikšu, ka jau te brīdī viņa um, meloja parlamentam. Nu, uh, godīgi sakot, um, ja mēs toreiz to zinātu un uh, varētu pierādīt, tad viņai nebūtu šī nelielā vairākumā 24 pret 22, kas iebalsoja viņu uh, konkurētspējas komisāras amatam. Labi, bet tas tik tā. Es vēlos sveikt um, žurnālistus, kas ir klāts. Kas ir klāt? Frederiks Obermairs no Zudoča Caitung, viņš mums pievienojas ar Skype palīdzību, Kristofs Klēriks no KNAK žurnāla Beļģija, Olivers Žilmans no Le Matin Dimanche uh, avīzes uh, Šveice, Jūlija Šteina un Jānis Štrociks, Norddeutsche Rundfunk, uh, Vācijas. Um, Mm, radio Vācijā un Minna Knusa, uh, Somijas uh, raidsabiedrība, raidsabiedrības pārstāve. Laipni lūgti un paldies jums par to, ka esat šeit. Mums uh, tas nozīmē labi padarīto uh, darba posmu, kas uh, mums visiem svarīgs un īpaši uh, Nodokļu lietās svarīgi cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, nodokļu āzēm, naudas atmazgāšanu, jāizmeklē lielas kompānijas, bet arī individi, lai politiski atbildīgie nāktu dienas gaismā. Jūs šai ziņā darāt ļoti svarīgu darbu. Un šajā uzklausīšanā šodien vēlamies eh, saprast, kā darbojas jūsu eh, pētnieciskā žurnālisma organizācija ar eh, mītni Vašingtonā. Mēs vēlamies saprast, kas slēpjas aiz Panamas dokumentiem, kas ar to visu notiks tālāk, kādus uh, likumdošanas iniciatīvas jūs varbūt prezentēsiet, un kāda loma te varētu būt vidutājiem, bankām, advokātiem, juristiem? Vai uh, uh, Mozek Fonseka, Mozek Fonseka m, biroja gadījumā uh, viena advokāta kanclēja un tās loma? Kā, kā parlaments var palīdzēt? Plenārsēde 2016. Eh, gada jūnijā eh, pasūtīja eh, mums izmeklēt, kā Eiropas Savienības dalībvalstis, atsevišķas valstu organizācijas nav ievērojušas Eiropas Savienības tiesvedību un ar uzsvaru uz banku lietām, nodokļu lietām, uh, nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu. Par visiem šiem aspektiem vēlamies no jums dzirdēt vairāk un saprast, kā mēs šo darbu varam organizēt produktīvāk. Neliela piezīme par eh, padomjas juridiskā dienesta viedokli. Parlaments saskaņā ar eh, attiecīgiem pantiem kopīgi ar padomu un dalību valstīm uh, ierosināja uh, pētnieciskās aktivitātes uh, šajā jomā, un tās ir ja noticis pirms kāda laika, bet padome nav vēl publiskojusi visus dokumentus, ko pieprasījām. Mēs esam runājuši ar uh, komisāriem Moskaviči un Javanovā, un mm. Mēs neļausim mm, šādi traucēt mūsu darbus. Korbut ziņojums eh, šobrīd uh, tiek skatīts, un tur runa tieši ir par tiesībām uz izmeklēšanu, visu, kas ar to saistīts, un mēs par to vēl runāsim. Mums ir tiesības šai ziņā, uh, kontrolas tiesības, uh, mums ir iespēja uh, arī cīnīties par tām. Uh, skatieties, ko dara komisija šai ziņā. Uh, atlaist komisiju, ja tas ir nepieciešams, kā tas vienreiz ir gadējies. Un uh, es vēlos, lai mēs to visu arī paturam prātā. Es vēlos uh, atgādināt, ka mums ir paredzētas divas koordinātoru sanāksmes, lai darbu sagatavotu. Mums ir pasūtīti divi pētījumi no taksa viens un divi. Uh, ko mēs arī, protams, izvērtēsim. Mm, ir paredzēta arī paredzētas uzklausīšanas dažādās valstis, par kurām gan pēdējais vārds vēl nav izskanējis. Panāma komitejai ir pienākums uh, būt caurskatāmai un uh, publiskot uh, visu relevanto informāciju mūsu tīmekļa vietnēm. Visas uzklausīšanas eh, un sanāksmes būs atklātas. Visiem mm, tām ir brīva pieeja. Tad eh, par eh, uzstāšanās kārtību šodien. Šodien mums ir pieci runātāji Briselē. Viens pieslēgsies ar uh, videokonferences palīdzību. Uh, Mēs sāksim ar diviem uzņemtiem video vēstījumiem no žurnālistiem, kas eh, šobrīd eh, citu uzdevumu dēļ atrodas citur, nevarēja ierasties. Katram runātājam ir septiņas minūtes ievadam. Pēc eh, šī ievada, ko sniegs visi runātāji, notiks viedokļu apmaiņa ar komitejas locekļiem. jautājumus iedalīsim eh, piecu minūšu eh, periodos. Tad jāizskan arī atbildēji un eh, iespējams atbildi pārtraukt un uzdot papildu jautājumu. Tas aicinu jūs uzdot jautājumus pēc iespējas precīzāk, lai man arī nav jāiejaucas visu laiku. Sāksim ar uh, uzņemto uh, um, vēsti no Žerārdaila uh, kunga ICIJ uh, pētniecisko žurnālistu organizācijas ar mītni Vašingtonā. Un uh, kolēģis no Obermērs no Zudoča Ceitung uh, būs nākamais, un viņš uh, ar mums komunicēs ar Skype palīdzību. Nu, tad lūdzu varam sākt ar videokonferenci, kas, kurai viss ir sagatavots. Ja. Wo muss ich drücken? Ja. Washington, D.C. Ja. Lūk, Žerārs Rails, starptautiskā izmeklē, tātad pretnieciskā žurnālistikas konsorcija vadītājs. Šī organizācija ir ar mītni. Vašingtonā tā ir bezpējas e, organizācija, un tā e, sapulcē e, pētniecisko žurnālistus no visas pasaules, lai tātad pētītu starptautiskas nozīmes procesus. Pirms vairāk kā gada mūsu vārds partneris Sudoči Caitung mūs uzrunāja un teica, ka no, kādā, no kādas anonīmas personas esat saņēmuši 11,5 miljonus dokumentu, uh, kas ir Panamas uzņēmuma Mosaka Fonseca 40 eh, gā, darba gadu laikā uzkrāti, un eh, mēs eh, vienkārši pievērsām 76 dažādu valstu mēdīju uzmanību šiem dokumentiem. Uh, Eh, kuros parādījās eh, neskaitām pasaules valstu politiķu, bijušu un esošu amatu personu vārdi, kas eh, nevienmēr atradās konfliktā ar likumu, bet principā tādā pelēkajā zonā un glabāja savus līdzekļus, savu kapitālu offshore uzņēmumos. Un uh, pasaules pilsoniskā sabiedrība par to pamatoti uh, sašuta. Uh, arī mūsu ieskatā tas ir kvalificējums kā pārkāpums, un tagad pilsoniskajai sabiedrībai un vēlētām amatpersonām rīkoties pēc savas labākās sirdsapziņas. Tas arī viss. Paldies! Lielas paldies! Un tagad mēs uzklausīsim Obermeira kunga ziņu. Mm.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 Un varu lepoties ar to, ka šis uh, ziņotājs, uh, Panamas uh, eh, failo nopludinātājs, sazinājās tieši ar mani. Un skaidri teica, sveicināti šeit Jānis Bērziņš, vai jūs interesē tādi un tādi dati. Kad to visu pārlasīju, kādā ziemas vakarā pirms vairāk kā gada, izskatījās, ka tas ir diezgan interesanti, jo tur bija runa par slepenām offshore kompānijām. Uh, Mm, šāda informācija vienmēr ir interesanta un aizraujoša, bet eh, pēc tam, pēc eh, eh, tam, kad sadarbojamies ar simtiem izmeklēt, tātad pētniecisko žurnālistu visā pasaulē, tikai apzinājos šī, šīs noplūdes patiesos apmērus. Tā, tā bija lielākā šāda dokumentu failu noplūde mm, pasaules līdšanējā vēsturē - 2,6 terabaiti e-pastu, dažādu dokumentu, līgumu. Uh, bankas izrakstu, pat pasu kopijas. Un tas viss pierādīto, kā politiķi, eh, blēži, noziedznieki, tūkstošiem nodokļu nemaksātāju eh, apgāja valstu nodokļu režīmus, lai glabātu savu kapitālu offshore uzņēmumos. To eh, vidū se, vairāk kā 70 šī brīža valstu vadītāji vairākā vās, vairākās valstīs um, valdību un valstu vadītājiem nācās atkāpties. Uh, Mm, vairākās valstīs eh, notika plašas protesta demonstrācijas, un nu uzrunājam jūs, Eiropas parlamentu, eh, cerībā, ka jūs apzināsieties eh, šīs situācijas pretlikumīgo dabu un darīsiet visu, lai tam pieliktu punktu. Tā tas nedrīkst turpināties. Tie noteikumi, par kuriem visi esam vienojušies, nedrīkst būt rakstīti tikai parastajiem cilvēkiem. Uh, Eh, kur pretī 1% eh, superbagāto, superietekmīgo var atļauties to, eh, tos ignorēt. Cilvēki vēlas uzticēties demokrātijai, demokrātiskai sistēmai. Ja šī uzticība tiks sagrauta, tad viņi balsos par citiem, par populistiem, par komunistiem, par fašistiem. Un tāpēc aicinu jūs nopietni interesēties par uh, šo procesu, tas ir būtiski. Tas ir būtiski ne tikai Eiropai, tas ir būtiski visai pasaulē. Paldies, ka pievēršat mums uzmanību un vēlu jums veiksmi. Sveicu jūs no Anārboras, Mičiganā. Lielas paldies! Mēs tagad sapratām, kā noskaņot jau bija šie kungi, kas tikko uzstājās. Un Ļoti labi, ka nu, pat ja, ja tas nenotika uh, šeit uh, ar viņiem klāt, bet mēs tomēr varējām dzirdēt no viņiem. Tagad uh, turpināsim mūsu runātājiem, un pirmajam runātājiem būtu jāpieslēdz Skype palīdzība, ceru, ka tas darbosies. Frederiks Obermairs ar AI no Vašingtonas kungs bija ar AI um, e, Y uh, rakstīts, un uh, tas tā ir vienīgā atšķirība. Un tad turpināsim ar Obermaira kungu. Cienījamie komitejas locekļi, priekšsēdētāji, uh, tiešām nožēloju, ka nevar būt jūsu vidū Tomēr ceru, ka varēšu dot zinām ieguldījumu jūsu centienos izmeklēt uh, uh, šo uh, lietu. Obermaier kungs, vai jūs varētu runāt nedaudz skaļāk? For example, like um, the cousin of Syria's Bashar al-Assad debating sanctions, sanctions of the European Union also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 And if you then have further questions to me or my colleagues, we are there. Um, just call us, give us a call, and next time, I promise I will be in Brussels answering your question. Thanks a lot. Ja, vielen Dank, Herr Ol Paldies Obermēra kungam. Es eh, tā sapratu, ka šobrīd viņam nevar uzdot jautājumus. Vai viņš ir tagad savienots? Eh, Obermēra kungs, jūs mūs dzirdat?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 Obermaier, haben Sie? Paldies, Obermaier kungs. Vai jūs mūs dzirdat? Mēs redzam jūsu attēlu, mm, bet tas ir nekustīgs. Jā, tagad nesnāk, tad mēs mēģināsim vēlreiz mm, pēc kāda laiciņa. Jo šis ir tas pirmais mēģinājums Eiropas parlamentā, kaut kas te īsti nedarbojas tā kā vajag. Bet lūdzu palieciet. Uh, Eh, lai mēs jums uzdotu jautājumus vēlāk. Es turpināšu runāt ar sarakstu un došu vārdu nākamajam žurnālistam. Viņš eh, sēž te man blakus, Kristofs Klēriks no Knak žurnāla Beļģijā. Klēriks kungam ir septiņas minūtes. Viņš sēž tepat man blakus. Lūdzu. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Uh, man prieks uh, būt jūsu vidū. Tātad uh, man jāiekļaujas septiņās minūtēs, lai pastāstītu par to, ko paveicām šeit Beļģijā. Tātad Knaka, Lesvāra un vēl divi izdevumi sadarbojāmies. Uh, lai šajā eh, miljoniem dokumentu gūzmā atrastu kādus Beļģijas sabiedrībai interesējošus vārdus, uzvārdus. Atradām 732 Beļģijas valsts piedarīgo vai pastāvīgo iedzīvotāju uzvārdus, kas mm, bija saistīti vai kaut kādā saistībā ar vairāk kā tūkstots eh, offshore uzņēmumu, ārzonas uzņēmumu. Tie ir ne tikai Beļģijas valsts piedarīgie, bet arī francūži, vācieši. Uh, Eh, citi, citi pastāvīgie iedzīvotāji. Un iecienītākais, eh, iecienītākā tātad nodokļu paradīze bija Britu Virģīnu salas, eh, un tātad, lūk, šis nams Britu Virģīnu salās Mosaka Fonseka pārstāvniecība vienā tel, vienās telpās ar vietējo turisma aģentu, tātad pārvaldi īsumā Mm, par to, kas ir šie cilvēki. Eh, tie ir kā akcionāri, eh, tātad eh, juridiskie pilnvarotie, direktori. Un spējām noskaidrot arī 80 patiesā labuma guvēja vārdus uzvārdus. Bet kā, kāda tad ir būtiskākā ārzonas uzņēmuma pazīme? Tā ir oficiāli nodibināta zemu nodokļu jurisdikcijā Eh, bet eh, tas galvenais ir tas, ka šā, darbošanās šādā uzņēmumā ir iespējama anonīmi. Eh, tātad patiesā labuma guvēji ir, ir, ir miglātīti, un tas, ka mēs spējam noskaidrot 80 šādu personu vārdus uzvārdus, ir vērtējums kā liels sasniegums, jo ārzonas uzņēmuma būtība ir tāda, ka mm, patiesā labuma guvējs vienmēr ir aizkulisēs, nav noskaidrojums un Eh, ko spējām noskaidrot. Eh, Beļģijas turīgākās eh, ģimenes to pārstāvī, kuri ir figurējuši jau Luxlīks un Swisslīks šo noplaužu dokumentos. Un kāds tad ir šis vidēji statistiskais Panamas failu subjekts no Beļģijas? Nu, neviena nepārsteigs tas, ka uh, Uh, daudz bija finanšu nozares pārstāvju, dimantu uh, industrijas uh, pārstāvju, ko arī īpaši iztirzājām vairākos rakstos. Pirmkārt, dimantu nozara ir tā, kas īpaši tātad, izcēlās Swisslīks izmeklēšanas laikā 65 dimantu nozares pārstāvji šeit atklājās kā tādi, kam ir bijuši darīšanas ar ārzonas uzņēmumiem, kas ir dibinājuši ārzonas uzņēmumus jau kopš 2000. gada, visvairāk tas noticis 2004. gadā, un ja paskatāmies, kā tad viņi vispār sazinājušies ar Mossack Fonseca un, un, un Panamu, Ļoti bieži tas eh, notika eh, caur Šveices bankām, kā starpniekiem, kas eh, sekmēja to, kā šie turīgie, ietekmīgie beļģi caur Šveici un arī caur Luksemburgu uzzina par, par iespējām noenkurot savu kapitālu ārzonās. Uh, šeit arī uh, Deksija, kādreizējais Beļģu bankas uh, Franču Beļģu banku grupas eh, kādreizējā vadība mm, eh, caur savu mm, eh, meitas uzņēmumu Luksemburgā. Tad bija nodibinājuši firmiņu eksperta, tīri Luksemburgas uzņēmumu, kas tad nodarbojās kā savedējs, kā starpnieks starp citiem interesantiem Beļģijā, Luksemburgā un uh, Eh, iespējām Panamā. Un eksperta šī te um, firmiņa izrādījās ir uh, nu visaktīvākā uh, offshore uh, dibinātāja, vairāk kā 6000 ārzonas uzņēmumu nodibinot. Cita starpā pagājušajā nedēļā Eh, kad publicējām jaunāko rakstu eh, Knakā un, un citos uzņēmumos, mēs pamanījām, ka eh, Deksija banku grupa ir nodibinājusi vēl vienu šādu apakšu uzņēmumu tieši Bahamās caur uh, apakšu uzņēmumu Šveicē. Tā kā, lūk, eksperta šī firmiņa uh, turpina darboties. Kā jau minēju, eksperta savulaik tika dibināta kā uh, Deksija apakšuzņēmums uh, ar adresi Luksemburgā. Uh, neaizmirsīsim to, ka Deksija šo banku savulaik uh, izglāba tieši nodokļu maksātāju nauda un redziet, kā uh, šie, šie finanšu darboņi atmaksā sabiedrībai nodokļu maksātājiem par, par to glābšanu. Un viens būtisks dokuments bija nu, tāds kontaktu uzskaitījums Mossack Fonseca tāds uzskaitījums, kur cita starpā minēta arī adrese šeit Briselē. Uh, lūk, uh, e-pasts no eksperta, kur viņi norāda, ka visi, visi pakalpojumi tiek sniegt saskaņā ar saistošajām Eiropas Savienības nacionālajām un citu pasaules valstu nodokļu normām, uh, tādā veidā nomierinot potenciālos klientus, ka lūk, viss ir kārtībā, ka, ka šeit nenotiek nekas apšaubāms vai pretlikumīgs. Arī kādreizējā Fortis banka izrādās bija sadibinājusi apakšu uzņēmumus, kas tālāk nodarbojās ar ārzonas uzņēmumu dibināšanu. Piemēram, Intertrust. Tikai daži piemēri no, no, no tā, ko spējam noskaidrot. Kad uzrunājām viņus, viņi, viņi atzina, ka uh, darbojās kā vairāku tūkstošu Fortis klientu tāds pilnvarotais uh, ārzonas uh, uzņēmumu uzturēšanā. Uh, Eh, tā kā eh, joprojām, joprojām eh, esam tikai spējuši tā uzlūkot šo te aizberga virsotni, un patiesais apmērs joprojām vēl ir tikai nojaušams. Tā kā, lūk, kopsumā četros izdevumos, kurus minēju, esam publicējuši vairāk kā 20 plašus pētnieciskus rakstus, minējuši vairāk kā 732 vārdus uzvārdus, Mūsu īpašā nodokļa izmeklēšanas inspekcija ir 239 lietas ierosinājusi, un kāds tad ir tas rezultāts? Arī Beļģijas federālais parlaments ir tagad sasaucis īpašu izmeklēšanas komiteju, lai pievērstos tieši Panamas failiem. Beļģijas valdība ir uzsākusi oficiāls sarunas ar Panamu, ar Panamas iestādēm, lai vienotos par uh, nodokļu informācijas apmaiņas uh, līguma slēgšanu un uh, Briseles um, uh, galvenā prokuratūra, uh, tāpat arī ir uh, ierosinājusi izmeklēšanu šajos jautājumos. Diemžēl vairāk viņi neko šeit nevar piebilst, nekādas detaļas nekomentē. Un manas septiņas minūtes arī tūlīt noslēgsies, tik vien kā vēlos pateikties jums, novēlēt jums veiksmi un atgādināt, cik būtiski ir iestāties par šo, šo trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. Ja ne šādi godprātīgi cilvēki, tad nebūtu Luxlīks, tad nebūtu uh, Panamas faili, tad nebūtu Bahamu faili. Tā kā uh, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, lūdzu gādājiet par to, lai nākotnē cilvēki, kurus urda sirdsapziņa, kuri nevar klusēt, lai viņi tiktu uh, pienācīgi pasargāti. Paldies! Lielas paldies Kleriks kungam! īpaši pēdējais punkts mūsu sirdīm svarīgs uh, uh, trauksmes cēlēju aizsardzība. Domāju, ka tas ir svarīgs mērķis, ko vajadzētu nospraust, uh, uzlabot nosacījumus, kuros šie cilvēki var darboties, jo bez datu publiskošanas, bez datiem kā tādiem nav, nebūtu iespējams atjaunot šo nodokļu taisnīgumu. Vai vismaz uh, darboties šajā virzienā. Lielas paldies! Aicinu izteikties Oli Vēru Cilmanu, kas pārstāv Le Matin Dimanche avīze Šveicē. Labrīt! Paldies, godātie deputāti. Es, varu jums, es vēlos jums pastāstīt par konkrētu gadījumu, nesniedzot gan statistiku. Šī lieta varētu interesēt Eiropas Savienību iespējamam izmeklēšanas gadījumam. Tas attiec uz Kipru un Šveici. Kipra ir ES jurisdikcija, līdz ar to, uh, to uzrauga Eiropas Savienība. Un Panama dokumenti tika izveidoti, iz, izmantojot šos. Uh, datus arī, ka trūka caurskatāmības Kipras uh, eh, banku nozarē bija labuma guvuma offshore uzņēmumos un bija grūti rast viņu, atrast viņu adentāti, jo uh, banku konti, banku konti piederēja viņu pilnvarotiem persona. Tā tad, uh, tad vēl arī bija uh, likumdošanas trūkuma Šveicē, par ko es runāju, par lietu, kas jums visticamāk ir pazīstama, tā mēs redzam Sergeja Roldugina labajā pusē Eh, fotografiem viņš ir Putina kunga uh, draugs 40 eh, gadu gaitā jau, un tad viņš piedalās kristībās Putina dēlam. Kovaļšu kungs ir vēl viens svarīgi personīgi šai stāstā. Saskaņā ar ASV finanšu ministriju viņš ir Putina kunga personīgais paņķiers un kopš 2014. gadā gadu ziņā arī attiec sankcijas. Kas te tagad notiek? Kovaļčuka banka izveido offshore uzņēmumu Panamā, Roldogina kunga uh, vārdā, mūziķa vārdā. Nav saprotams, kāpēc mūziķim ir nepieciešama kāda uzņēmuma Panamā, bet, nu, tā vienkārši tika izdarīts. Kovaļčuka kungs ir eh, Rusija bankas lielākais akcionārs, bet eh, tātad šī ir Rusija banka, kas reāli pārvalda šo uh, uzņēmumu, un tur ir saist, tas saistīts ar mūsu saka Fonseca. Vairākiem uzņēmumiem, kas darbojas Panamā, bija banku konti Kiprā. Viena no šīm bankām reāli bija Kiprā. Uh, bet eh, te ir runa par to, kas parādās kā reālais m, mm, vadītājs šīm bankām. Viņi vēlas palikt ēnā. Tika eh, pieņemti darbā advokāti no Šveices, kas nodarbojas ar visiem dokumentiem, līgumiem un tā tālāk. Uh, Tāda tad bija tā sistēma. Ja mēs paraugāmies uh, Panama dokumentos, ar ko tieši nodarbojas šie uzņēmumi, tas skaidrs. Pirmkārt, ka Rogina kungs vispār neparādās, viņš ir tāds kā nēsošajos dokumentos, kaut arī viņš ir īpašnieks uzņēmumu. Tad mēs redzam, parādās Kovaļčuk banka, kas uh, aktīvi darbojas, un arī Šveicas uh, eh, advokāti Viņi saņem milzīgas aizņēmumu summas no uzņēmuma visticamāk, ka uh, līdzekļi nonāk uh, Krievijas bankā Kiprā, un tas attiec uz vairākiem uh, simtiem miljonu dolāru. Šie līdzekļi tiek aizdoti vai tālāk nopludināti uz vietām, kas mūsu skatījumā ir aizdomīgi, arī eksperti tā uzskata. Piemēram, uh, Eh, šie, šī nauda nonāk eh, viesnī, smalkās viesnīcās, eh, um, Putina kungam tuvinātiem cilvēkiem, tad arī tiek izpercinātas politiķu atvases, tāpat arī tiek pirktas luksus preces un ieroči un bruņojums. Tātad te ir runa par diviem miljardiem uh, dolāra, kas nonāca Rodogina kunga, no Rodogina kunga bankas eh, uzņēmumiem tālāk. Tātad, kurš to visu pārvalda? Tas ir, eh, ir eh, augsts stāvoši politiķi, bet kurus tā lieta interesē, bet kurš to visu skat reāli. Kiprā ir banka, tur ir arī nauda, tur ir Krievijas banka Kiprā 2007. un 2008. gadā, tā piedara Krievijas valstī, tad man šeit rodas jautājums, ja, vai, ja šie Krievijas uh, pārvaldnieki tiešām skatās, vai līdzekļi nāk no Putinam pietuvinātā personā. Un tad ir runa par advokātiem no Šveices, kas eh, pārvaldīja šo uzņēmumu, kas to visu kontrolēja, kam bija pārskats. Uh, Šveices advokātam saskaņā ar ES likumiem ir labticīgi jāpārbauda, no kurienes nāk līdzekļi, ar ko nodarbojas uzņēmums. Taču problēma ir tā, ka Šveices advokāti izmanto tādu pakalpojumu, ko ļoti svarīgi jums zināt. Tas ir mūsu saka Fonseka piedāvātais pakalpojums. Es to varētu saucot īstē vadā nodēvēt par uh, viltus pārvaldniekam, kas vienkārši paraksta līgumus ar offshore uzņēmumu, bet reāli viņi tur neko nedara. Vai arī reāli viņi to pārvalda, bet dokumentāli tas nekur neparādās. Un, ja jūs dokumentus neparakstāt kompānijas vārdā, tad uh, jums nav nekā īpaši jāpierāda, kā jūs uh, godīgi īstenojat savu darbību. Uh, Tā tad būtībā Šveicē šeit nekas nav jāpārbauda. Un tad vēl ir šie uh, direktori, kas ir uh, tīri nosaukumu pēc tādi, dokumentāli viņi tādi ir, bet reāli viņi neko nedara. Tad mēs Eh, lūdzām, lai panamieši veids eh, izmeklēšanu Raudugina kunga sakarā, jo viņš ir Putina kunga mm, pietuvināta persona, bet viņi par to neko nezināja, un viņi atbildēja. Eh, rakstveidā mums ir šeit godīgas uh, Uh, advokātu uzņēmums no Šveices, un viņiem ir jāveic atbilstošas kontrolas un jāizpilda prasības. Tātad viņi uzskatīja, ka viņu uh, klientu darbību pārbaudīja Šveices uh, advokāti. Tātad, ko tas nozīmē? Neviens neko nepārbauda, nekontrolē. Uh, Tas parādās Panama dokumentos. Jūs uh, meklējat uh, juridiskus trūkumus, ko šajā ziņā varētu darīt, bet es domāju, ka te runa ir par to, ka Putina kunga pietuvinā, vispietuvinātākie cilvēki simtiem uh, tūkstošu dolāru vienkārši ievada Eiropas Savienībā un par to viņiem nav jāatskaitās. Paldies! Es paldies arī par to, ka iekļāvāties eh, jums paredzētajā laikā. Nu, tagad eh, uzklausīsim eh, Juliju Šteinu un Štroceka kungu. Un tad, lai viņi arī uh, nāk šeit priekšā, mēs nedaudz pamainīsim dekorācijas. Ja, ich darf äh, herzlich begrüßen Frau Julia Stein und Herrn Jans Strotz. Jūlija Steina un Jānis Štrociks no Nordaģa Rundfunka, äh, Vācijas radio äh, sabiedrības äh, pārstāvi, kas kopīgi strādā pie šī uzdevuma. Šteinis kundz. Lielas paldies par ielūgumu un par iespēju pastāstīt par mūsu pētniecīsko darbu. Jūs esat izmeklēšanas komitenta interesējāties par um, mm, Eiropas uh, tiesību pārkāpumiem, vismaz tā es sapratu, bet nemaz um, nebija viegli uh, konstatēt tādu pārkāpumu, izmeklējot uh, šo situāciju, jo parasti trūkst izšķirošās informācijas. Lai to saņemtu, mums vajadzētu būt vai nu nodokļu konsultantiem, vai no nu slepenu dienestu darbiniekiem, bet mēs esam vienkārši žurnālisti. Bet runājot par Panamas dokumentiem, tas mums daļai ir izdevies. Mosāk Fonseca kancelējas pārkāpumi, teiksim, tika konstatēti. Ja, uh, Eh, Rami Makluf, eh, kas ir Asāda uh, eh, radinieks, uh, tur ir pierakstīts kā uh, klients. Uh, un tas ir klaiša uh, Mosak Fonseka uh, pārkāpums. Tas nozīmē, ka Panama Papers uh, uh, praktiski kalpo uh, um, noziedzniekiem, un um, tas ir pārkāpums. Savukārt, um, tā, te kaut kas sāka atskaņot uh, failu daudz priekšlaicīgi, bet uh, man šķiet, ka konkrēta problēma, mm, runājot par fiktīvo uh, uzņēmumu izveidošanu, mm, grūti ir kaut ko pierādīt, jo tur pastāv diezgan liela anonimitāte. Eh, var diezgan legāli šādu uzņēmumu izveidot, pat, pats par sevi tas nav problemātiski. Un tā kā tas viss ir diezgan neredzami, pēc tam ārkārtīgi grūti ir pierādīt šo nelegālo aspektu. Ļoti daudz cilvēku izveidu un izmantoja šādus fiktīvos uzņēmumus, un Mosaks Fonseca tikai aizberga redzama daļa. Un uh, Panama tikai viens, nu, viena no nodokļu oāzēm. Mūsu bankas. Um, mm, uh, Un, uh, principā, bankas ir tikai viens no daudziem starpniekiem šajā jomā ja jūs internetā ierakstīsiet meklēšanas serverī fiktīvie uzņēmumi un to dibināšana, tad jums būs miljons um, rezultātu. Un um, ļoti interesanti, pat ja mums ir tik liels sašutums par šādu modeļa, biznesa modeļa izmantošanu, to tomēr izmanto tik atklāti un tik bieži. Uh, šeit pastāv, kā es jau teicu, lielā anonimitāte, privātuma aizsardzība. Un uh, te var smieties, bet uh, Panama sevi reklamē uh, lieloties ar savu lielisko reputāciju. Nu, pēc Panama Papers skandāla varbūt šī reputācija mainīsies, bet īstenībā mm, realitāte ir, ir un paliek skumja pēc dažiem klikšķiem. Uh, internetā var nodibināt fiktīvo uzņēmumu bez īpašām problēmām un pēc tam uh, kārtot gan legālas, gan nelegālas lietas. Un uh, to neviens var, vairs nevar izkontrolēt. Mūsu dokumentālajai filmai, ko esam uh, izveidojuši NDRRD pasūtījumā, mēs uh, esam uh, izveidojuši šādu fiktīvo uzņēmumu internetā un tad eh, esam mēģinājuši paskatīties, kas notiek Panamā ar mūsu fiktīvo mm, firmu. Mēs tur arī devāmies, un uh, tagad ceru, uh, ka izdosies parādīt jums šo filmiņu, kur jūs redzēsiet labāk, ko mēs tur piedzīvojam. Gut, solange es nicht funktioniert, kann ich versuchen es. Nu, labi, ja pagaidām nedarbojas, tad varu arī izstāstīt uh, saviem vārdiem. Man teica, ka šeit ir internets. Mirapas parlamentā nav interneta, kā izrādās. Nu, vai nu tas ir ļoti pārslogots. Mēs esam uh, izsekojuši adresi, mūsu uzņēmuma adresi. Mēs nonācām pie uh, Uh, biroju ēkas, um, daudzstāvu ēkas, un, nu, godīgi sakot, nebija nemaz viegli tur nu, iekļūt iekšā. Uh, pat ja tā bija mūsu firma, mums bija jānokļūst 19. stāvā, un tur mums bija ļoti jābrīnās, jo viss, ko tur ieradzējām, bija būvlaukums. Un uh, mūsu interneta uh, Uh, izpēta parādīja, ka šajā ēkā, vienā ēkā ir 6000 uzņēmumu, un uh, šis būvlaukums ir visu šo 6000 uzņēmumu uh, legāla adrese. Kad es to redzēju, man sapratu, cik absurdi tas ir. Tie ir pāris klikšķu, ne ar vienu nav jārunā, internets ir anonīms, un jūs kļūstat par uzņēmuma īpašnieku. Uh, praktiski dažu sekundžu laikā. Kā tas var būt legāli? Kā tas var būt ekonomiski attaisnojami? Kā vispār, kāds var garantēt anonimitāti šajā jomā un kā šis biznesa modelis drīkst pastāvēt? Pat, ja ekonomiski attaisnāmu iemeslu dēļ šādi reģistri, eh, tad internetā var paslēpties arī nelegāli uh, Uh, darbi uh, šādā veidā, un uh, tas būtu steidzami jāmaina. Ja parlaments varētu šeit palielināt spiedienu, mēs daudz ko iegūtu. Citi konkrēti pārkāpumi mm, pie to pierādīšanas strādā daudzas finanšu iestādes, teiksim, Ziemeļreinas Vestfālijā. Uh, finanšu dienests ir izmeklējis uh, uh, savu online databāzi un uh, izfiltrēja ap 400 offshore uzņēmumu. Un tā kā kolēģis vairāk koncentrējas tieši uz Vācu bankam, tad viņš paturpinās. Lielas paldies, filmiņu joprojām nevaram redzēt. Nu, internetā filma ir pieejama un apskatiet lūdzu šo graustu ar 6000 fiktīvo uzņēmumu uz viena stāva, kur ir būvlaukums. Un tagad Štrocika kungs. Lielas paldies Jūlija, godātie kolēģi, deputāti. Es vēlos pateikties par ielūgumu un pievienoties tam, ko teica e, Jūlija, proti. Um, starpnieki šeit spēlē milzīgu lomu un uh, padara par iespējamu vi visas Mosāk Fonseka uh, aktivitātes. Kāpēc uh, mēs kā žurnalisti darām to, ko mēs darām? Jo mums, žurnalistiem, te atklājas ārkārtīgi saistoši stāsti, pārkāpumi, uh, nelegālas lietas, uh, kas notiek uh, tepat Eiropas Savienība. Un, ilgi nav, jā, ilgi nav, tālu nav jāiet. Kā darbojas šī sistēma? Mosāk Fonseca, kā arī citas uh, offshore kompānijas tieši ar klientiem nekomunicē, ir uh, tā sauktā starpnieku sistēma, Un tas ir tāds starp posms starp Mosāk Fonseka un uh, gala patērētāju. Kāpēc Mosak Fonseka tā dara? Tas ir skaidrs, mēs esam bieži dzirdējuši ar eh, šiem klientiem, nekad neesam strādājuši. Mosak Fonseka var visu noliegt, varbūt ar viņa advokātu, varbūt ar bankas konsultantu esam strādājuši, bet ne ar viņu. Lūk, eh, tiek atskaņot arī filmiņa. Now I'm actually part of the offshore. Vielleicht können wir den kurzen Teil. Okay, alles klar. Yeah. Un tāpat laikā eh, šādi eh, not, notiek atbildības eh, novelšana un atbildības outsourcings, var teikt. Es te pierakstīju analītiskās pārbaudas outsourcings, proti mm, Mosaks Fonseka vienkārši tic tam, ko viņam apgalvo teiksim, kāds bankas konsultants. Tas, uh, uh, tam ir pārobežu konteksts. Eh, tas nenotiek vienas valsts ietvaros. Un tas ir tas biznesa modelis. Mums saka Fonseka, ka advokātu mm, birojas Panāmā nebūtu savācis tik daudz klientu. Runa ir par dažādām barjeram uh, un par uh, uh, to, ka klientu piesaistīšana dārgi izmaksā. Es, teiksim, varu doties pie bankas konsultanta, izskaidrot viņam, ko es vēlos, un bankas konsultants to precizē ar Mossack Fonseca, un tur man, man būtu vajadzīgs šis fiktīvais uzņēmums, pie kura eh, es tad beigu beigās arī tieku. Un, eh, ja šim cilvēkam rezultāti jautā, vai tas ir viņa uzņēmums, viņš var teikt, nē, to pārvalda advokātu kantoris, es neko par to nezinu. Un tas ir diezgan, tas viss ir diezgan profesionalizēts, ir tādi blanko dokumenti, eh, kas jau ir aizpildīti iepriekš un parakstīti, un um, visa šī dokumenta apmaiņa uh, notiek jau iepriekš uh, ieprogrammētā veidā, var sarunāt visu, kas nepieciešams. Pirms uh, Panamas dokumentiem bija arī uh, citas publikācijas. Uh, un uh, mēs te esam skatējušies uz, uh, kurš ir kurš banku sarakstu. Vācija sešas no septiņiem lielākajām bankām piedalījās uh, Panamas skandālā vai no nu pašas, vai no nu organizējošas aktivitātes saviem klientiem, un tas nav nejauši, tas ir biznesa modelis. Un, ja papētīt situāciju pasaules mērogā, no pasaules lielākajām 20 bankām 13 eh, eh, piedalās eh, informācijas nopludināšanā, offshore kompāniju izveidē, darbībās, nelegālās darbībās. Un bankas šeit arī ļoti labi pelna, un nauda pēc tam kaut kur jānogulda. Mm, parasti nauda nonāk nevis Panamas bankā, bet Šveices un Luksemburgas bankā. Kolēģis eh, Kristofs par to izteicās arī eh, pavalstu bankas, eh, kas tika izglābtas ar valsts līdzekļiem, arī piedalās šajā, šajās aktivitātēs tieši tāpat kā citas bankas. Ir vēl citas spēlētāji, par kuriem nevēlos runāt šajā jomā, daudz juristu, advokātu, privāti resursu menedžeri, privātie konsultanti. Uh, Tas ir neregulēts tirgus, daudzas vienas pieturas firmas, kas ir tā kā, kas darbās tā kā vidutāji. Es vienkārši uzskaitu, mm, saraksts ir garš, bet mums vajadzētu koncentrēties uz bankām, jo bankas ir tāds sistēmisks pārkāpums. Tad runājot par vienas pieturas sistēmām, uh, Praktiski tie ir advokāti un nodokļu konsultanti, viņa piedāvā daudzus pakalpojumus, un te nav, mm, tas nav nekāds pārsteigums, un šeit parādās mm, šie mm, arī grāmatveži, un kopā mēs saucam viņus par lielo četrinieku. Ja viens cilvēks sevi apkopo četras funkcijas. Uh, Faktiski Panām, Panamas dokumentos figurē vairāk par 500 banku nosaukumu, aptuveni 30 bankām ir sakars ar Vāciju. No desmit svarīgākajām vidutāju bankām četras ir no Luksemburgas, trīs no um, Kanāla salām, divas no Šveicas, viens no Monako. Uh, Visas bankas te ir ļoti tuvu. Ar lidmašīnu var aizlidot divu stundu laikā mm, uz katru no tām. Mums ir ēpasts no Mosāk Fonseka Luksemburgas biroja datējums ar 2005. gada māju, un tur rakstīts, mm, uh, jums nevajadzētu brīnēties, kad es jums teikšu, ka Eiropā uh, pārdošanām uh, viss iet ļoti labi, ārkārtīgi labi. Mm, nu, tad vienas nedēļas laikā uh, uh, Mosak uh, Fonseca uh, pārdeva 15 uh, fiktīvos uzņēmumus uh, klientiem, un tas ir tikai viens Luksemburgas birojs. Un uh, tas notika šeit Eiropā, tā kā tas ir jāapzinās. Es jau uh, esmu pārsniedzis nedaudz man atvēlēto laiku. Uh, Um, tāpēc um, mēģināšu noslēgt. ICI eh, eh, eh, organizācija ir apkopojusi visus šos datus, to var papētīt. Mēs runājam par 24178 vidutāju vārdiem vai nosaukumiem. Visu šo starpnieku biznesa modeļi mums ir potenciāli kaitīgi, un es domāju, ka vislabākais būtu uh, visus, viņus visus, viņam visiem iziet cauri un katru uzaicināt pēc iespējamības šeit un um, pajautāt, um, kā viņi uh, šo naudu ir nopelnījuši. Labi, paldies uh, Šteina, Šteinas kundzi un Štrocika kungam un tagad aicinām Knusas kundzi uzstāties. Herzlich willkommen, Frau Minna. Laipni lūdzam, Minna Knusa no Somu apraides sabiedrības dokumentos esat saņēmuši visu uzaicināto žurnālistu CV, tā kā es to varu e, gari un plaši nestāstīt. Knusas kundze jums vārds. For... Liels paldies, ka man jūs aicinājāt. Esmu pagodināta būt jūsu viešņa. Man ir detalizētāks dokuments, kuru es, es jums esmu izdalījis, bet es mēģināju svarīgāko iekļaut šajā īsā, īsajā prezentācijā. Esmu sadalījusi, vai tas darbojas jautā, nu, skundze, kā man tas jālieto? De? Ah, jā. Okay. Jā, tad esmu sadalījusi uh, informāciju par Somiju, tas attiecas uz visām valstīm četrās grupās. Svarīgākā grupa, kas jums ir jūsu intereses lokā ir vidutāji un īpaši bankas tā ir tā Uh, industriālā, tas ir industriāls veids, kā nodrošināt offshore uzņēmums. Galvenās lietas Somijā bija Nordea banka un Metsu, abas padaļai piedara Somijas valstī. Tā, to mēs uh, socinājām par Nordeju 400 offshore uzņēmumi. Uh, Uh, no um, Luksemburgas norudējas filiāls, viņi sniedz arī, uh, arī Luksemburgas filiāli, organizēja offshore uzņēmumus, bet galvenokārt Luksemburgas. Dažas ir uh, Panamā un dažas ir uh, Britu Virģīnu salās. Tagad jau jūs saprotat, ko nozīmē, ka tās ir mūsu Fonseca aktīvie klienti. Klients ir vidutājs, patiesībā Mosaka Fonseca uzņēmuma kontekstā. Uh, un tur bija vairāki slepenie uh, līmeņi, īpašnieku vārdi pēc vienu un dažādi fondi. Mēs, piemēram, atradām šo vēstījumu. Tā ir, tā ir daļa no e-pasta, ko Nordēja Luksemburgas ofis uzrakstīja Mostaku Fonsekam, un tur bija rakstīts, lūdzu, dzēsiet šī īpašnieku klāt, jo viņš ir, nu, jau astoņas gadus miris. Lūdzu, mainiet dokumentus vai arī mainiet šo vārdu. Šis ir dokuments 2008. gadā sagatavots, un šis direktors, kas bija tāds tikai vārdu pēc nomira 2005. gada. Tad šim dokumentam nav sakars ar Nordēju, taču tas ir būtis, jo tas eh, pierāda to, cik absurda ir šo direktoru vārdu pēc vien sistēma. Mēs atradām arī šo dokumentu šeit. Nordēju vēlas, lai um, eh, Mosaka Fonseca sagatavo uh, pilnvaru ar atpakaļējušu datumu par diviem gadiem. Un atbildi ir, protams, tas ir iespējams, ja jūs maksājat. Ja atpakaļējušu datums ir gadu atpakaļ, tad tas maksā 200 dolāru, ja divus gadus, tad 350 dolāru. Tātad viss ir iespējams, ja vien jūs maksājat. Nordea lieta bija ļoti uh, veiksmīga žurnālista sadarbība ar mūsu kolēģiem no Ziemeļvalstīm, un mūsu kolēģi no citām Ziemeļvalstīm uh, uzmeklēja visnotaļ aizdomīgus aizdevuma līgumus, tur bija detalizēta, uh, detalizēta informācija par mm, Mossack Fonseca un Nordea. Uh, Uh, tikšanās reizēm. Tā ir tāda kā pakaļdzīšanās spēle, jo tikko ir kāds jauns uh, likums kādā dalībvalstī, tad uh, Mostak Fonseka nodarbojas ar uh, uzņēmumu pārcelšanu citā jurisdikcijā. Un tāda mm, neuzmanīga procedūra turpinājās pat pēc brīdinājumiem no valsts puses. Nordeja vairāk kārt brīdināja eh, Zviedrijas finanšu institūcija eh, ļoti nelāgās, eh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas sistēmas dēļ, bet mēs redzam, ka arī pēc šī brīdinājuma nekas neuzlabojās. Cita lieta ir saistīta ar MECU lielu Somijas eh, rūpniecisku uzņēmumu, ko padaļai pārvalda pensiju fondi, piedara pensiju fondiem un Somijas valstī. Eh, te ir runa par nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu. Īsumā Metso strādā arī Krievijā un eh, nosūtīja līdzekļus pašai Čaulas, pašam Čaulas uzņēmumam. Uh, Uh, Panamā. Tātad tika pārdoti meco produkti e, uh, Krievijā, bet par to maksāja šī Panamas privātais čalas uzņēmums, izmantojot Šveices e, kontu, nosūtot naudu uz Somijas kontu, un tad pēc tam tie, tās pašas preces tika no, pārdotas. Š, Zviedrijas uzņēmumam, bet sešais dārgāk, un tad šie līdzekļi nonāca uh, Lielbritānijas uzņēmumu, kas savukārt nosūtīja līdzekļus šim čaulas uzņēmumam Panamā. Un tas bija iespējams pateicoties šīm anonīmajām čaulas firmām un slepenajiem kontiem. Eh, tur ir runa par desmitiem eh, miljoniem eiro, un to darīja uh, eh, Mosaka Fonseca banku nozare, Un tur bija vēl viens papildus slepenības uh, slānis. Nav saprotams, kurš īsti šos darījums veids. Somijā policija vēl nav sākusi izmeklēšanu. Šķiet, ka neviens neizmeklē Meceo uh, eh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas lietu, kaut arī tik daudz Eiropas valstis tur ir iesaistīts. Tātad Meceo var turpināt šo ienesīgo arodu un arī š, Zviedrijas un Itālijas uzņēmumi tur iesaistīti, cik var secināt. Es vēlējos jums to pastāstīt, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums Somijā ir tāda tiesas lieta, eh, Somijas nodokļu eh, iestādes pieprasa mūsu pētniecisko materiālu. Cik man zināms, eh, es tā secinu, ka eh, Somijas eh, nodokļu uzņēmumi, nodokļu iestādes ir visprasīgākā šai ziņā un ģile. Somijas plašsaziņas līdzekļu organizācija teica, nē, mēs nedosim viņam savus dokumentus. Uh, Un mūsu advokāts eh, sacīja, ka spriedums var nākt, eh, var parādīties nākošu vasaru, un tad atkal var būt apelācijas lieta. Somija uh, skaitās uh, valsts ar augstu. Preses brīvība mums ir ļoti laba mm, avotu aizsardzība, bet šī lieta liecina, ka viss nav tik saulaini, kā varētu domāt. Tātad tiek aizsargāti šie avoti, bet mm, norisinās tiesvedība. Un noslēgumā, nu, tātad, ko varam gūt kā mācību no Panama dokumentiem, jūs varat paskatīties klientiem, vidutājiem, caurskatāmība, protams, ir viena no svarīgākajām lietām, ir tik daudz slepenības slāņu eh, šajos darījumos un skaidrs, ka jāpanāk caurskatāmība. Un noslēgumā tā tad ir arī uh, tiesvedība pret lakslīgs uh, un žurnālistiem un uh, trauksmi cēlājiem. Tas tiešām ir negods Eiropai, mums viņa jāaizsarga. Paldies, Knūsas kundze. Es vēlos pateikties visiem uh, par uh, prezentācijām, rekomendācijām, ieskatiem mēs gan esam nedaudz iekavējuši darba programmu, bet mēs arī sākumā par desmit minūtēm nokavējām. Tā kā uh, es ceru, ka mums izdosies tomēr um, atgūt zaudēto parlamentā. Mums uh, bija nozīmēti divi līdzreferenti, visu pirms Jeppe Kofots no sociāldemokrātu grupas, un otrais līdzreferents ir Petrs Jedzeks no ALDE liberāļiem. Abi līdzreferenti tagad eh, var uzstāties. Katram ir maksimāli piecas minūtes. Kofot kungs. Thank you so much, Chair. And... Liels paldies priekšstādātāji. Vēlos iesmāk pateikties visiem mūsu viesiem. Manā skatījumā šī sanāksme ir ļoti svarīga. Pateik, vēlos pateikties žurnālistiem, protams, arī trauksmes cēlājiem par viņu veltīto laiku, strādājot pie Panama dokumentiem un uh, citiem nopludinātiem dokumentiem. Tā, tā ir eh, augstākā raudzes eh, darbība žurnālistikā. Mēs redzam, ka caurskatāmības trūkums ir um, briesmīgs, jo tas veicina korupciju, bagāto cilvēku vēl bagātināšanos. Mēs redzam, ka parādās Putina vārds FIFA, administrā, um, amatpersonas, arī Islandes premjerministrs un bankas. Tad mans jautājums, es saprotu, ka mēs visi vēlamies nepieciešams mainīt sistēmu, kas ļauj šiem tumšiem dokumentiem noteikt mūsu dzīvi. Tātad jautājums būtu tāds, vai jūs saskaraties ar juridiskiem šēršļiem vai politisku spiedienu īstenojot savu uh, pētniecisko žurnālistiku. Es domāju, tas ir to svarīgi redzēt. Mēs redzam, ka pēc Luxlīks ir tiesas process uh, Luksemburgā. Un ko jūs gribētu mainīt? Uh, uh, ap, nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanas procesā. Un katrā ziņā liels paldies par jūsu darbību. Uh. Labi, liels paldies uh, par šiem jautājumiem. Vai kāds no žurnālistiem vēlas atbildēt? Ja? Kristof. Lūdzu, Kristof. Paldies par jautājumu. Runājot par juridiskiem šķēršļiem politisko spiedienu, man jāsaka, ka es te runāju tikai par Beļģijas, nevar izteikties visu manu kolēģu citās pasaules malās vārdā, jo mums ir jāapzinās, ka mediju brīvība ir kas ļoti vērtīgs, un Beļģijā mums ir laba aizsardzība. Mēs nesaskārāmies ne ar kādiem juridiskiem šēršļiem, ne arī politisko spiedienu. Bet mēs, protams, piedzīvojām to, ka advokāti mēģināja mūs pārliecināt, nepublicēt, nepublicēt uh, savus rakstus dažādu apsvērumu dēļ. Un tomēr daudzi kolēģi eh, citās mazāk demokrātiskās valstīs, eh, kam nav tik laba reputācija, tā varētu teikt, ir saskāršies ar grūtībām. Paldies. Paldies, Kofot kungs. Bet jūs varat arī papildināt. Um. Paldies. Viens žurnālists Vēl es gribētu, lai man atbild, kādas likuma būtu jāmaina, lai varētu labāk apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanās un karāpšanas šai ziņā. Mēs redzam, ka visi starpnieki te darbojas. Kā jūs skatījumā mēs varētu pret viņiem vērsties, vai jūs secinājumos ir kas tāds, no kā mēs varētu smel smelties iedvesmu? Paldies. Steinis kundze pat runāja, varbūt jūs vēlētos ko piebilst. Nu, īstenībā par detaļām vienmēr strīdas un konkretizēt kaut ko šeit ir grūti, bet eh, pēc būtības man šķiet, ka runa ir par biznesa modeli. Un par to, ka biznesa modeļi pastāv un uh, īpašnieks, kas gūst peļņu, ekonomiski ir anonīms un to pat reklamē, un ka tas ir legāli. Tas kļūst nelegāli tikai, ja notiek nelegālas uh, aktivitātes, ko var pierādīt. Bet tā kā visu šo modeli nevar redzēt, to arī nevar atpazīt. Tāpēc um, pastāv arī nodokļu oāzes un uh, šie fiktīvie uzņēmumi un uh, noziedznieki uh, to visu var lieliski izmantot un iespējams darbojas uh, līdz, līdzas pilnīgi uh, legāliem uzņēmējiem. Jums nav obligāti visu laiku jāizmanto, bet jums ir iespēja. Lielas paldies, īsts pēdējais jautājums. Esmu gandrīz, ka daudz no jums minēja bankas Eiropā, saucitās vārdā. Tāpēc es vēlētos, lai jūs sīkāk pastāstītu, cik gatavs sadarboties ir bankas un to filiāls Eiropā. Uh, jūsu žurnālistikas pētnieciskajā darbā? Jo ir ļoti svarīgi, lai šie starpnieki bankas arī sadarboties. Vai jūs varētu to sīkāk pastāstīt, vai esat saskārušies ar šēršļiem šai jomā, vai jūs gribētu, lai banka sadarbotos labāk? Paldies. Paldies. Kurš vēlētos atbildēt? Knus kundze? Es varu atbildēt. Nope. Nope. Okay. Uh, in the case of Nordea bankas gadījumā e, ietekme uz Ziemeļvalstīm bija ļoti liela. No, e, Somijā, piemēram, dažas politiskās partijas un arotbiedrības organizācijas privāta e, cilvēki arī devās prom no Nordējas, slēdza savus konstitūru. Tātad Nordējā tas bija jāuztver ļoti nopietni un tika veikta iekšēja izmeklēšana Luksemburgā. Un es domāju, ka Eh, šīs informācijas publiskošana panāca to, ka banka šo informāciju uztver nopietni. Pirms tam sadarbība, īstenojot mūsu intervijas, bija problemātiski, taču tagad banka redzēja, cik ļoti tas ietekmē tās reputāciju un ka cilvēki tiešām bija ļoti dusmīgi par visu šo lietu, tad viņi reaģēja citādi. Es saprotu, ka tagad Nordeja to uztver nopietni. Um, might I add something from Nav ieslēgts mikrofons priekšstādētājiem. Uh, from, from perspective... Es vēlējos ko piebilst par uh, no Šveices perspektīvas, kur daudz zinās par Agankju. Mūsu valsts ir mainījusies savu pieeju, ja jūs paraugāties uz banku, bet uh, runājot par, uh, par laika grafiku, vairums offshore uzņēmumu tika dibināts 2005, 2006, 2007 gadā, lai izvairītos no uh, Eiropas uh, ietaupījuma direktīvas prasībām. Tad Šveices banks uh, eh, pavēra šīs offshore uzņēmums, bet pēdējos gados tas viss ir pārgājis advokātu ziņā un viņus, viņi tiek, viņa darbība tiek regulēta daudz mazāk nekā banka darbība. Tātad vēlos uzsvērt, ka ja jūs paraugāties uz neseno pagātni, lūdzu neaizmirstiet par advokātiem. Paldies, Cilman kungs! vārds eh, līdzreferentam Pēteram Jāčakam. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos uzteikt visu žurnālistu darbu, vēlos viņiem aplaudēt īpaši par to, ka jūs lieliski sadarbojāties. Eh, tas ir vienkārši lielisks piemērs eh, komandas garam. Uh, Vēlos pievērst uzmanību dažām lietām. Pirmkārt, problēmas aptvērums. Vai Panama dokumenti un citi, a, a, citi nopludinātie dokumenti ir e, tikai aizpēraga e, virsotnē? Cik plaši ir šī problēma? Es nejautāju, vai jūs nodarboties ar citiem nopludinātiem jautājumiem, un tomēr jums varētu būt iespējas. Tad runājot par e, izvairīšanās no nodokļu schēmām. Es domāju, ka Šīs schēmas eh, visur paliek tās pašas, neatkarīgi no nosaukuma, no konkrētās valsts, eh, čāls, uzņēmumi, vidutāji un tā tālāk. Manā skatījumā galvenākais jautājums, kāpēc mēs esam nonākuši šai, dokum, šai situācijai, kādi ir galvenie šķēršļi, kāpēc pasaule nav panākusi ievērojamāku progresu šai ziņā. Vai tā ir tāpēc, ka Eiropas valdības neuzskata to par svarīgu jautājumu, vai tāpēc, ka tās nespēja efektīvi risināt nodokļu paradīžu problēmu, vai arī uh, ES tiesība akti, kas ir spēkā, nav pietiekami prasmīgi štemērs kundze jau sacīja, ka galvenā problēma ir šaulas uzņēmumi, to anonimitāte un šīs anonimitātes e, legālais status. Varbūt tad mums šeit vēl ir kaut kas darāms. Raugoties nākotnē, kā nodrošināt mūsu nākotnē izstrādāto rekomendāciju iestāžu īstenošanu? Vai tiks izdarīts spiediens uz valdībām un tā skaitā uz mums? Es saprotu, ka uh, Tie, kuriem šī uh, kaitnieciskā sistēma ir interesanta, liks šēršļus. Paldies! Nu, jūs izteicāties divas minūtes, normāli pirmo jautājumu tieks uzdot minūtes laikā. Kurš vēlas atbildēt? Forštainas kundze, lūdzu. Geld sucht sich immer sein weg. Es domāju, ka nauda, kā ūdens vienmēr atrod savu ceļu, un tas ir iemesls uh, tam, kāpēc uh, līdz šim vēl tik maz, kas tika izdarīts, pastāv interešu konflikti. Arī uh, valdošajās aprindās, un runa ir arī par konkurētspēju. Tāpēc visi šie diezgan stingri noteikumi nevienmēr tiek arī ievēroti praksē. Domāju, ka tikai starptautiskā līmenī ir iespējams pret to cīnīties, arī pret fiktīviem uzņēmumiem. Un tad ir šis milzīgs izaicinājums uzlikt visām dalībvalstīm šo pienākumu, darboties kopīgiem spēkiem. Paldies. Vai būtu papildinājums Trocekungs? Jā, es uh, vēlos atgriezties pie pirmā punkta, un tur runa bija par tālajošām sekām. Mēs uh, tagad īsi aplūkojam arī uh, Bahamsalu skandālu, un medijos varbūt tas tik plaši netiek atspoguļots, bet mēs runājam par 175 tūkstošiem. 000 Uh, incidentu, un uh, jā, varbūt tie nav tik uzticami skaitļi, bet uh, uh, eksperti uh, saka, ka uh, runājot par Mossack Fonseca, tas ir tāds gada apgrozējums, un mēs atskatāmies uz 20, 30 ak aktivitātes gadiem, kas varat sārēķināt, cik kopumā incidentu te uh, varētu būt bijis. Ir vērts uzsvērt, ka galvenie eh, likumdošanas soļi, kas jāspēr patiesībā ir ārpus Eiropas Savienības. Panama dokumentos parādās 21 jurisdikcija. Eh, tām vienkārši ir jāpadara viss uzņēmuma eh, padarīšana caurskatāmīga. Ja tā būtu, tad būtu skaidrs, kas ir uzņēmuma īpašnieks un tā tālāk. Es domāju, te ir runa arī par politisku spiedienu, kas ir jāveic pret šīm valstīm, tā ir viena lieta, un otra, apmaiņa ar informāciju. OECD ir sākus, kā mēs zinām, praksi šai ziņā galvenie likumdošanas soļi, kas ir spērami, ir ārpus Eiropas Savienības pārziņas. Tātad te ir runa par politisku spiedienu izdarīšanu. Paldies. Paldies, Kleriks kungs. Un tagad uh, grupu pārstāvi visu pirms uh, EPP koordinators Dārjuš Razātī. Jums vārds lūdzu. Yes, uh, I... Jā, paldies. Arī es vēlos pateikties uh, mūsu viesiem, uh, žurnālistiem, kas mūs uzrunāja un sniedza ļoti interesantu, detalizētu uh, Eh, vēstījumu par no nu, šo patoloģiju, kas, kas eh, grauj mūsu, mūsu sabiedrību. Eh, man ir pāris jautājumu, ko vēlos uzdot. Pirmkārt, kas tad ir tie galvenie trūkumi, robe Eiropas Savienības tiesību sistēmā, mm, naudas atmazgāšanas direktīvā, teiksim, um, citās direktīvās un, un regulās, kas skar uh, un regulē uh, informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem. Uh, Eh, kas jūsuprāt eh, šeit ir pirmām kārtām jālabo? Otram kārtām, eh, kādā ziņā dalība valsts būtu vainojums, piemēram, ne pilnīgā ēst tiesību pārņemšanā, transponēšanā un šie, šie, šie patoloģiskie gadījumi, vai to cēlonis drīzāk ir nepietiekama, nepilnīga ēst tiesību pārnešana vai, vai drīzāk izskatāms meklējums citviet. Un tad vēl uh, Nu, ir, protams, šāda čaulas uzņēmuma izveide šķiet ļoti vilinoša, zemes nodokļu likmes anonimitāte, tas, tas ir ļoti vilinoši. Bet ko mēs varam darīt šeit savā pusē, Eiropas Savienības pusē, jo šis kārdinājums pastāv, protams, ir, ir iespējams kaut ko sarunāt ar valstīm, bet kādas viras ir mūsu rīcībā, lai liktu pilsoņiem, uzņēmumiem, nodokļu maksātājiem padomāt, lai noliktu viņus pienākuma priekšā uh, godīgi maksāt nodokļus? Paldies! Kurš vēlas atbildēt? Jautājums ir sarežģīts un droši vien uh, tikai pēc darbu pabeigšanas varēsim to tā pilnīgāk aplūkot Šteinis kundze. Es vēlos uh, sniegt norādi. Ļoti saistoši Panamas dokumentu atgadījumi skar arī, teiksim, Islandes ministru prezidenti, un tur runa nebija par likumu, runa bija par morāli. Likumīgi jau bija tas, ko viņš darīja, bet tagad, ja uzdod sev jautājumu, ko tieši likuma ziņā jāgroza, Nu, tad, principā, būtu vajadzīgs reģistrs, reģistrī jāsavieno savā starpā, informācijas apmaiņai jātiek nodrošinātai, visām valstīm jāpiedalās šajā apmaiņā, arī valstu iekšienē jānodrošina šāda informācijas apmaiņa, kas nevienmēr un nevisur notiek, un pie tā ir jāstrādā. Labi, paldies, mm, eh, Cilmana kungs. Es vēlos eh, divus aspektus uzsvērt. Pirmkārt, Eiropas Savienībā likumi un, un normatīvi ļoti strikti. Ja tie tiktu simtprocentīgi ievērot, tad problēma būtu daudz mazāk. Vēlos pasvītrot divas lietas. Uh, šo normu godprātīga izpilde. Uh, šai ziņā, uh, piemēram, ir trūkumi Kiprā, kur patiesā labuma guvēji vispār vietējā regulējumā ne, neeksistē, netiek pieminēti. Un otram kārtām šo te trauksmes cēlēju aizsardzības līmenis joprojām ir neapmierinošs Eh, un eh, šā, šādas milzīgas noplūdes eh, iespējams, iespējams kaut ko mainīs tikai tādi, ja trauksmes cēlāji būs pienācīgi pasargāti. Jā, par, par caurskatāmiem, atklātiem, publiski pieejamiem nodokļu maksātāju reģistriem. Te varu piebalsot ciešāka sadarbības starp valsts ieņēmuma dienestiem Somijas gadījumā. Uh, tā vietā, lai vienkārši uzbruktu plašsaziņas līdzakļiem, vidiem, izmeklētājiem, nāktos jau preventīvi vairāk sadarboties savā starpā, savā līmenī, lai nepieļautu šādu praksi. Paldies, Dārijus, tev vēl 40 sekundes ir. Nu, ja vēlaties taisīt, teiksim, kādu melno sarakstu ar valstīm, kuras būtu īpaši jāizmeklē pirmām kārtām. Uh, Um, par, par to nodokļu režīmu pamatotību. Um, kuras valstis jūs ieteiktu pirmkārtām likt šādā aizdomīgo valstu sarakstā? Jo redziet, mums ir jāorganizē savs darbs un noteikti nāksies izvēlēties, kurām valstīm pievērsties vispirmām kārtām, kuras tad ir uh, Uh, visas uh, tās potenciāli uh, kaitīgākās? Īs atbild lūdzu, ja var kāds. Citādi iesim tālāk. Ok, ist als Thema aufgenommen. Labi, tas tika pieņemts zināšanai, kā lai saka. Un uh, liels paldies. Uh, tagad es un D pirmais runātais Pēters Sīmons, lūdzu. Dank, Paldies priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums ir Štrocekungam. Jūs runājāt par pabalstu bankām, kas ir īpašs gadījums, jo tās praktiski ir uh, valstu bankas, kas te ir iesaistītas. Jūs runājat par uh, šo situāciju un Ober uh, Maieru grāmatā ir rakstīts, uh, ka Bādnes Viertembergas uh, banka 2013. gadā um, bija iesaistīti šajā skandālā, vai jums ir informācija par šo banku klientiem, īpaši par pavalstu bankām runājot? Vai jūs zināt, kurās jomās notika šie darījumi, īpaši ārvalstīs? Štrocekungs. Par laiku, laikiem, jā, jums ir taisnība, mums ir informācija. Uh, Tas neskar tikai pavalstu bankas, bet arī citas bankas, kas eh, tagad ir eh, izbeigušas šīs aktivitātes mm, hm, vai eh, tam ir hm, kapitāls tirgu, hm, nezinu, man nav pilnīgi precīzas informācijas, bet dažas bankas tikušas arī glābtas, un mēs runājam arī daļai par ļoti jaunām bankām. Un biznesa modelis tur izskatās līdzīgs uh, privātajām bankām. Runa ir par ārvalstu filiālēm, filiālas Luksemburgā, Šveice, kas ar to nodarbojas. Un Hās uh, Hanofla uh, bankas gadījumā runa ir par privātiem darījumiem. Un Hāsha gadījumā ir īpatnība. Viņi darbojas kuģniecības jomā, vēsturiski tas tā vienmēr ir bijis, un Offshore sektorā kuģniecība ir uh, relevants sektors, uh, par kuru mēs daudz run runājam arī sakarā ar Panamas dokumentiem. Kvantitatīvi tas spēlē lielu lomu. Mm, bet mēs redzam arī pilnīgi normālus darījumus, visu, ar ko darbojas visas uh, parastās bankas. Labi, ja neviens nevēlas papildināt, Pēter, otrais jautājums ir Cilman kungam par viņa izteikumu due diligence outsourcing, šis rūpīgas pārbaudas outsourcings. Uh, proti no Panamas to nodot tālāk uh, Šveicē, Šveicē pastāv rops, Šveices juristi šo robu izmanto un šo rūpīgo pārbaudu neveic. Bet tas ir par Šveici. Runājot par ES, mums arī ir rūpīgas pārbaudas pienākums, uh, teiksim, pret naudas atmazgāšanu. Vai jūs vai kolēģi to ir skatējuši pārkāpumus? Uh, Uh, lielā, no lielā četrnieka puses vai lielo banku puses, kas uh, atstājuši novērtā šo rūpīgo pārbaudi. Jā, es esmu skatījis situāciju, un um, GAFI noteikumi paredz, ka advokāts ir kompetents uh, par pārbaudu, pat ja viņš neko neparaksta. Tāda ir starptautiskie noteikumi, Vācijā tas tā darbojas, tikai Šveicē nē. Uh, Un tāpēc Šveices eh, advokātus arī uh, nodarbina šiem nolūkiem. 2015. gadā Mosaka Fonseca, 2015. gadā mēs runājam par seniem eh, laikiem, 90% uzņēmumu, uh, advokātu uzņēmumu bija skārti. Un vēl 90% no visiem šiem advokātiem ir izmantojuši triku ar fiktīvi ieceltiem uh, direktoriem. Šveicē šo triku viņi ir eh, pārņēmuši, tas koncentrējas uz Ženēvu lielākoties, un tur mums ir vairāk duči vārdu, un eh, šis, eh, šis ir tāds nišas biznes, bet ļoti tāds ienesīgs, un ar to daudz nodarbojas. Jā, es vēlos papildināt atgadījums Vācijā, kas mums palīdzēja saprast, kā tas darbojas, ir banka Hamburgā. Uh, Mēs tur esam konstatējuši vairākus incidentus. Viņi ir eh, neievērojuši noteikums, teiksim, šādā veidā. Ja kādam ir 20% firmas akciju, tad tā ir jāizmeklē 20% eh, plus viens eh, saucas šis noteikums. Un mēs redzējām gadījumus, kā šis noteikums tiek neievērots. Uh, teiksim, tur tiek iesaistīta visa īpašnieka ģimene plus advokāts, un tad šis noteikums var tikt apiets. Un to mēs esam redzējuši realitātē. Jā, paldies, Pēteri. Nu, praktiski laika vairs nav. Tagad nākamā kolēģe Pirko Ruhonen Lērnere no EKR. Oh, Liels paldies! Vēlētos sveikt eh, žurnālistus, kas mums ir pievienojušies, teikt jums paldies par to, ko esat paveikuši ICIJ un, un jūsu paspārnē darbojošās organizācijas noteikti turpinās šo darbu. Mans jautājums ir par to, kādi šķēršļi ir, ir informācijas pieejamības ceļā un kā Eiropas Savienība varētu uh, salauzt šos šķēršļus vai palīdzēt jums. Panamas faili ir, ir nepieredzētu apmēru dokumentu noplūde. Uh, Bet šie, šie dati, šī informācija pati par sevi uh, vēl neko daudz nedod. Jums ir gal galā nepieciešama informācija no dažādām starptautiskām datubāzēm, reģistriem. Un mans jautājums ir tieši par to, vai te saskārāties ar, ar kādām grūtībām uh, mēģinot izsekot eh, kaut kādas īpašumtiesību ķēdītes, kaut kādas naudas plūsmas, uh, Vai šai ziņā Eiropas Savienība var kā palīdzēt, eh, nostiprinot eh, atklātību, caurskatāmību? Eh, dažas valstis šai ziņā noteikti ir sasniegušas vairāk kā citas. Somijā jau ilgus gadus esam cīnījušies par to, lai patiesi caurskatāma būtu īpaš, īpašuma struktūras, informācija publiski pieejama. Uh, Un eh, Somijas piemēru drīzāk vajadzētu replicēt citās eh, valstīs un starptautiskā līmenī. Vai eh, esat pazīstami ar šo Somijas modeli? Krustaskundze, kurš atbildēs? Krustaskundze. Nu tad, somu valodā arī sniegšu atbildi. reģistri, protams, ir, ir eh, būtiska institūcija, būtisks eh, instruments. Mēs zinām, ka Somijā šobrīd uh, ir tādi mēģinājumi kaut kā izdarīt tā, lai Somijas uh, tātad aktīvu turētāji varētu slēpt uh, savu, savu, savus personas datus, anonimizēties. Uh, Eh, cerams, ka tas viņiem neizdosies. Pa, arī Panamas reģistrs ir eh, ar slēgtu pieeju, tieši tāpēc jau arī uh, visa šī, šī darbība notiek šajā valstī, jo caurskatāmība kā tāda tur neeksistē. Tā ir pirmā un raksturīgākā visu nodokļu paradīžu pazīme. Uh, Uh, un vienīgais, kā mēs varam uzzināt par to, ka kaut kādas blēdības ir notikušas, ir tad, ja ir šāda dokumentu noplūde. Cilmana kungs. Mums palīdzētu, ja mums būtu atklāts reģistrs uh, kanālsalās un uh, arī Panamā. Tas būtu ļoti svarīgi. Tas apgrūtinātu uh, starpniekiem, bankām klientu noslēpšanu un arī nebūtu iemesli to darīt. Uh, jautājums, kas uh, rodas uzreiz pēc tam, ja tas viss ir uh, publiskots, uh, tad um, mm, mm, jāskatās uz to, kā tiek nodrošināta īstenošana un caurskatāmība. Labi, Vērnares kundze, nākamais jautājums. Jums ir viena minūte. Vaikka tämän tietovuodon tekijä ei ole paljastunut, aiemmat vuodot ja niiden jälkipyykki ovat osoittaneet, miten tärkeää on tieto. Jā, šādas datu noplodes atkal un atkal pierāda to, cik eh, nozīmīgu lomu spēlē tieši šie te whistleblowers trauksmes cēlēji. Vai jums ir kādi konkrēti priekšlikumi ierosinājumi, kā Eiropas Savienība varētu labāk iestāties eh, par šo, šo cilvēku tiesībām un aizsardzību? Eh, ir bijušas visas šīs noplūdes, katra ar savu vārdu. Eh, eh, vai jūs, prāt, nešķiet, jums nešķiet, ka cilvēkiem tas jau ir apnicis, tas viņus vairs neinteresē, ka viņi zaudē interesi? Kā izdarīt tā, lai nebūtu šāda informatīvā paguruma? Ja kāds varbūt desmit sekundžu laikā var atbildēt, eh, Šteins kundze, mm, Luksemburga ir eh, es dibinātāja valsts un eh, divi žurnālisti mm, tur tagad tiek tiesāti Luxlīks dēļ. Nevar būt, ka mm, tiek garantēts sabiedriskās intereses, tiek veiktas, veikta šāda publiskošana un pēc tam cilvēki tiek sodīti. Un šis atgadījums pierāda, ka trauksmes cēlēji ir labāk jāaizsargā. Uh, Es jums pilnīgi piekrītu. Nākamais sarakstā ir Mišels, te, Mihails Terers no Alde. Paldies priekšsādātāji. Vispirms, kā Alde koordinators, vēlos pateikties visiem žurnālistiem par viņu darbu. Mēs pieprasām labāko aizsardzību trauksmes cēlējiem, un tas ir pilnīgi nepieciešami. Ļoti žēl, ka Obermēra kungs tehniski nevarēja labāk mums uh, pieslēgties. Es ceru, ka varēsim turpināt sarunu ar viņu. Man ir konkrēts jautājums Šteinas kundzei un Štrocekungam. Viņa ziņojumos ir norādīts uz to, ka starpnieki Luksemburgā, teiksim, bet arī Vācijā un citās ES valstīs izmanto šādas uh, konstrukcijas un fiktīvos uzņēmumus un tos no, nodot tālāk, vai banku uzraudzība tur ir pietiekami uh, darījusi, jūsuprāt, jūsu pētījumos jūs atradat arī pārkāpumus, uh, ēst tiesību pārkāpumus. Turklāt, Štrocekungs, jūs norādāt, ka pastāv uh, personīgi privāti tīklojumi starp Mosak Fonseca kancelēju un starpniekiem vai bankām. Vai jūsu mm, uh, pētījumi apstiprina, ka uh, Eh, Fonseka eh, ģimenes eh, pārstāvis, proti dēls, ir strādājis kādā vācu bankā, un vai jums ir izdevies aprunāties ar Jirgenu Mosaku, un vai jums ir izdevies viņam uzdot šos jautājumus? Paldies, Trocekungs, jums tieši uzdeva jautājumu. Jā, man uzdeva jautājumu. Ar Jirgenu Mosaku mēs vēl neesam runājuši, tikai esam viņam uh, aizsūtījuši uh, vēstuli, un jā, mēs ziņojam, ka ģimenes uh, pārstāvis no Fonseka ģimenes, uh, tad mm, Mosak Fonseka kancelēs pārstāvis, mēs šeit, ka gan tas nebija dēls, bet gan uh, brāļi vai māsas dēls, uh, praksi absolvēja Vācu bankā, bet Šveices filiālē. Un to tik mēs zinām līdz uh, šodienai. Banka to nav apstrīdējusi vismaz neticama veidā. Un par pirmo punktu gan man vairāk, ir vairāk ko teikt, vajadzētu iedomāties, ka šie darījumi gan no banku skatu punkta, gan no starpnieku skatu punkta, runājot gan par juristiem, advokātiem, Mosak Fonseca un tā tālāk, uh, um, atrodas uh, vācu rokās. Tas varbūt skan tālu no Panamas, no Baham salām, bet uh, tas tā nav. Ir Dresdenes banka uh, Latīņa Amerikā, kuru kādreiz sadalīja un pārdeva un pēc tam vācu banķieri, kas uh, izglītību ieguva šeit, Frankfurte, Graikasē, Eh, devās uz turieni un eh, sāka strādāt Mosak Fonseca un atrada kolēģus eh, no Dresdenes bankas Latvijā Amerikā, kas devās citur un viņi sēdēja blakus viens otram un brauca kopīgos atvaļinājumos. Un, um, te nav runa par kolēģiem, kas eh, nejauši tiekas konferencē, bet eh, es runāju par kodolu, eh, šīs Latvijas-Amerikas Dresdenes bankas kodolu, vācu kodolu, kas ietekmē to, ka Mossack Fonseca spēlē tik svarīgu lomu Vācijā un arī Šveicē, jo daudzie, kas tur strādā, ir arī no Šveices. Paldies, papildinājums. Nē. Mihals Tērers, jums vēl ir minūte. Jā, papildi jautājums par banku uzraudzību, Štrocekungs. Jūs uh, uzsverat uh, banku lomu arī Knūsas uh, kundze. Mm, stādījā priekšā šo karuseļu uh, veida krāpšanu. Uh, runājot par ES valstīm, kā šeit darbojas banku uzraudzība? Vai tā cieši neveiksmi, vai tomēr likumi tiek ievēroti? Paldies. Kurš no žurnālistiem? būtu gatavs atbildēt. Mums šis jautājums būtu jāuzdod arī es uh, iestādēm, bet nu labi, Šteins kundze. Es atbildētu tā, bankas uzraudzības iestādes vismaz runājot ar mums saka, ka viņam nevienmēr ir pārskats, un, un godīgi sakot, eh, atbildot uz žurnālistu jautājumu, viņi nevienmēr ir uh, tik atklāti un cārskatām, kā mums vēlētos, bet varbūt Štrocē kungs var papildināt. Mēs runājam par um, runājām ar Vācijas banku uzraudzības iestādi, un es varu runāt tikai par to. Nu, principā es no banku uzraudzības būtu gaidījis, ka viņi mums parāda savas darba metodes, sārakstus, kandidātus, uh, kas notiek, un viņiem um, sāraksti gan ir, bet viņi neveic pārbaudas regulārā veidā. Uh, un nu, var strīdēties eh, par to, vai tā ir vai nav banku uzraudzības iestādes funkcija, mm, vai viņam jāskatās tikai uz funkcionalitāti, vai eh, jāroka dziļāk. Um, nu, var sakot, tāds, tāda bija mūsu pieredze Vācijā. Labi, tad mēs saprotam, ka te daudz kas vēl darāms. Nākamais runātais ir Goe. Runātais Stelijos Kuloglu, lūdzu. Well, uh, Nu, jā, es domāju, ka ir Eh, ļoti būtiski eh, tas, ko žurnālisti mums vēstīja. Eh, vairāk kārt tika pasvītrota trauksmes cēlēju aizsardzības un tiesību ievērošanas lielā nozīme mums nāktos apbalvot uh, cilvēkus, kas uh, šo informāciju nopludina, nevis pieļaut to, ka viņi tiek vazāti pa tiesām. Mums būtu jābalvo Edvards Snowdens, kurš uh, pa pasaulē atklāja šos, šos visus ļaunos uh, nodomus. Vēlos žurnālistiem, žurnālistiem uzdot vienu jautājumu, kas, tātad, kas mūs uzrunāja Eiropas parlamentā. Nesen mēs, ne visi, bet eh, liela daļa balsoja par eh, komerc noslēpuma mm, aizsardzības eh, šo te mm, projektu. Un šai sakarā man ir jautājums, vai jums ir kādi varbūt priekšlikumi par to, kā būtu aizsargājami tieši žurnālisti, kas izmeklē šādas, šādus pārkāpumus, šādas pretlikumības. Kā mēs, kā Eiropas parlaments, varam atbalstīt jūs, jūsu darbu, lai jūs varētu strādāt efektīvāk? Nu, viens eh, aspekts, kas jāpiemina šai sarunā, cik eh, būtiski ir, ir lietot eh, šifrētus komunikācijas kanālus drošai saziņai. Par šifrētiem, šifrētu saziņu bieži tiek runāts terorismu apkarošanas sakarā. Um, bet mēs, ICIE darbinieki, sazināmies arī izmantojot šifrētus datu kanālus. Nu, uh, Eh, kā jau viss šai pasaulē, tas nav tāds gluži melnā vai baltā krāsā, krāsājums stāsts. Eh, vienmēr kaut, kāda, kaut kādas informācijas druskas eh, kaut kur paliek, bet ja vēlaties, lai mēs varētu netraucēti, neapdraudēti darīt savu darbu, tad noteikti lūdzu jūs iestāties par šifrētos, šifrētas saziņas aizsardzību un, un iespējamību. Es Klēriksa kungam vēlos uzdot jautājumu. Viņš sacīja, ka katrā atsevišķā pētījumā secinājums beigu beigās uh, bija viens. Uh, šie, šie blēži uzstāja, ka visu dara atbilstoši likumam. Nu, tādā gadījumā uh, likums nav adekvāts. Sistēmai ir jākļūst caurskatāmākai. Uh, Klēriksa kungs, nu jā, kā jau pirms brīža sacīju, pirmām kārtām eh, likumiem ir jāmainās pašā šajās nodokļu paradīzēs, kur likums tiešām ir tāds, kas eh, garantē šo anonimitāti. Eh, tur, tur būtu pirmām kārtām jārīkojas. Ja runājam par Eiropu, šeit ir būtiski, lai dalība valstis uh, Uh, garantētu žurnālistu informācijas avotu pietiekamu aizsardzību. Uh, Beļģija šai ziņā ir lielisks piemērs pārējiem. Tālāk par, par šiem trauksmes cēlējiem. Nu, viena lieta ir pasargāt šādus cilvēkus no uh, tiesas procesa. Un otrs aspekts ir, kā pasargāt šo cilvēku turpmāko dzīvi. Uh, Uh, nu, šāds cilvēks nopludinās informāciju, cels gaismā nelikumības, un nākamajā dienā viņš tiks atlaists no darba un, un, un uh, drīz būs spiest sēdēt uz ielas. Lūk, uh, par ko nāktos padomāt. Paldies. Nākam, nākamais runātais ir Svens Gigolds no Zaļiem. Paldies priekšsādātājiem. Mēs uzskatām, ka šī pētnē izpētes komiteja ir lieliska iespēja iztrenkāt tos zirnekļu tīklus no pasaules uh, finanšu uh, Uh, biznesa pažobelēm, uh, bet uh, šajā sarunā skaidri atklājas tas, ka trauksmes cēlēji nav pietiekami pasargāti. Žanam Klodam Junkaram vēlos sacīt, ka šeit mums nav vajadzīgs nekāds pārskats, ir vajadzīgs jauns, reāls, iedarbīgs uh, tiesību akts šādu personu pasargāšanai. Un mēs preses konferencē šodien runāsim par uh, divām jaunām iespējām šādiem trauksmes cēlējiem patiešo sazināties ar mums drošā veidā, ar Eiropas institūcijām, to pārstāvniecībām dalību valstīs. Un mans jautājums žurnālistiem ir šāds. Somija, Beļģija, Šveica, vai jūs varat norādīt uz kādām nelikumībām vai neatbilstībām ES institūciju un iestāžu praksē, tādējādi pieļaujot šādu nelikumību turpmāku iešanu plašumā. Um, nu, es varu tikai runāt par, par to, ko pats esmu pētījis Eh, par, par situāciju Kiprā, kur tā tad ar likumu netiek prasīta patiesā labuma guvēju publiskošana. Mēs vērsāmies pie Kipras uh, likumdevēja, uh, prasījām, kāpēc uh, tiek tas viss pieļauts, uh, ka šādā veidā iespējams nobēdzināt miljardus. Un uh, ir zināmas, zināmas cerības, ka būs kaut kāds progress. Un manā ieskatā šai ziņā situācija nav mainījusies kopš 2008. gada, ka netiek prasīts atklāt patiesā labuma guvēju vārdus. Uh, un uh, var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt uh, tos gadījumus, kad kāds ir notiesāts kā, kā patiesā labuma guvējs, piedaloties šādās pretlikumīgās schēmās. Kamēr tas nenotiks, tikmēr būtiska progresa nebūs. Vai kāds vēlas papildināt? Money laundering case. Mēs redzējām naudas atmazgāšanas eh, gadījumu, mm, un um, kas notika, menedžeri atlaida no darba. Bet policija situāciju neizmeklē, un diezgan mm, dīvaini tas ir, jo varbūt viņi uzskata, ka tas eh, notika Krievijā. Un Krievijā pastāv likumdošanas robi, uh, bet, nu, tas jau nenotiek Krievijā, bet gan Eiropā, un neviens to neizmeklē, man tas liekas dīvaini. Likuma pārkāpumi, ja mēs runājam par, teiksim, avotu aizsardzību, kā es jums teicu, Somijā līdz šodienai tas viss ir ļoti stingri. Teiksim, ja ir ārkārtīgi brutāli noziegumi pastrādāt, eh, cietumsodu vairāk pa sešiem uh, gadiem šo avotu uh, aizsardzību var noņemt uh, likuma kārtā, bet uh, līdz šim tas nav noticis. Un uh, avotu aizsardzība ir kaut kas, ko Somija uztver ļoti nopietni. Papildinājumi, kleriks kungs, jā, paldies. Panamas dokumentu procesam mēs sadarbojamies arī ar Eiropolu un Eiropola finanšu un izlūkdienas speciālisti teica, ka starptautiski kas izmeklēšanas, ar kurām Eiropols nodarbojas, ka kādā brīdī viņi saskaras ar offshore kompānijām. Un uh, viņi redz, ka šādas kompānijas izmanto visā šajā procesā. Tā kā attieciniet šeit ne tikai Mosāk Fonseika Luksemburgas pārstāvjus, bet arī naudas atmazgāšanas uh, nodaļas uh, pārstāvjus, finanšu noziegumu apkarošanas uh, nodaļas. Uh, pārstāvjus. Viņa var precizēt situāciju. Mums žurnālistiem nav viegli rakstīt rakstus, uh, kuros apsūdzam kādu mm, par to, ka tiek pārkāpts likums. Mēs uh, varam aprakstīt dokumentus, atsaukties uz to, ko esam izlasījuši melns uz balta, bet uh, īstenībā prokuratūra ziņā ir ierosināt lietas un sodīt vainīgos tur, kur noticis pārkāpums. Tā kā mēs šeit, ka Rapols varētu daudz ko um, mm, dot šajā izmeklēšanā. Paldies! Mums tiešām uh, pavisam nedaudz laika. Nākamais būs um, Nevids Kobai no FDD. Paldies priekšsādātājiem! Man jāatgādā jums par kaut ko, ko visi uh, zinām. Uh, varbūt nedaudz piemirsuši, un es vēlos uzdot jautājumu žurnālistiem. Nāca atmazgāšana, nu, tas tiešām nav nekas jauns. Nu, Lagat uz to norāda trauksmes cēlēt. Trauksmes celšana var būt likumīga, bet ja ik viens aizkaitināts eh, klients kaut kur pasaulē sāks to darīt, izpaust konfidenciālo informāciju, mm, tad visa banku struktūra vienkārši izirs eh, Tā kā jābūt riska elementam ne tikai trauksmes cēlējiem, bet arī žurnālistiem. Es vēlos uh, uzzināt jūsu domas par to. Jābūt zināmam riskam. Protams, var atrast darbu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā gan ir daudz trauksmes cēlēju. Mm, ka noteikti jūs ar to saskaraties ikdienā. Man interesē, ko jūs par to domājat, jo nu, jābūt savā ziņā finanšu aizsardzībai. Uh, Šteinas kundze. Iet runa nav, runa nav par uh, uh informācijas atklāšanas legalizēšanu. Te pietiek uh, Luksemburgas uh, skandālu pēc LuxLeaks publiskošanas divus žurnālistus apsūdzēja. Uh, trīs žurnālistus. Šie trīs žurnālisti rīkojušies visu Eiropas pilsoņu interesēs. Tagad viņus tiesā. Mm, viņi ir publiskojuši informāciju, kas interesē visus nodokļu maksātājus Eiropā. Un šajā gadījumā man šķiet pilnīgi skaidrs, ka tas uh, nav pareizi, tas, kā šie cilvēki tiek tiesāti. Paldies, kleriks kungs. Izšķirošais vārds ir uh, viens uh, sabiedriskās intereses. Uh, cilvēktiesību tiesām ir vairāk spriedumi. Uh, Mm, šādos uh, gadījumos mm, nav jau tā, ka var izpaust uh, jebkuru noslēpumu, bet ja runa ir par sabiedriskajām interesēm un to aizstāvēšanu, kā tas bija Luxlīks gadījumā un Panamas dokumentu gadījumā, tad šādi izņēmumi jāgarantē. Štrocīkungs, uh, nē, jums ir papildi jautājums, kolēģi? Lūdzu. Nē. Ja tas bija ļoti interesanti. Paldies! Varbūt pāris lietu. Eiropas Savienībai izmanto dažādas uh, uh, ieganstus, lai paplašinātu ietekmes sfēras pasaulē. Uh, tāpēc jūs dodaties prom? Jā, dodamies prom, tas gan. Nu, nu, ne jau es par to personīgi biju atbildīgs, bet nu, katrā gadījumā uh, Eiropas Savienība iejaucas daudzās lietās, un um, kā jūs domājat, kā tas notiek, vai Junkeram ir tiesības tur iejaukties? Jā, es nezinu, varbūt mēs iejauksimies arī tajā, kas notiek Lielbritānijas bijušajās kolonijās, bet, nu, tagad Cilman kungs. Mums ir Lakslīgs, Svislīgs, Čainalīgs, Panams dokumenti un man šķiet arī pēc pirmā skandāla bija skaidrs, ka ar to viss nebeigsies un ka katram būtu jāmeklē savās mājās. Katrs nākamais skandāls to pierāda, pierāda to, ka nepieciešami noteikumi un regulēšana. Un ja offshore industrija netiks regulēta, mēs nonāksim uh, savvaļas eh, teritorijā, un ir pilnīgi eh, mežonīgi rietumi, un eh, mēs nerunājam par maza izmēra noziegumiem, mēs runājam par milzīgiem pārkāpumiem, un regulēšana kā tāda ir vajadzīga. Nākamā ir Bārbara Kapele. Man atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Kalbarna kungs, jums vēl 30 sekundes. Ak, nusas kundze, atvainoties, jūs nepamanīju. Pavisam īsi par jūsu jautājumiem par informācijas nopludināšanu. Kā sacīja Džulīna Kristofs, sabiedrības intereses, tas ir atslēgas vārds. Tāpēc pētnieciskiem žurnālistiem ir ļoti svarīgi iziet cauri noplūdinātajām dokumentam. Nevar to vienkārši iz, eh, izlikt internetā. Es domāju, par to ir vērts padomāt, ja vēlties, lai Eiropas Savienība būtu jūsu pusē. Jums ir jāsaprot, eh, ka jums ir jāaiziet cauri šim materiālam un jāapzinās, kurš tālāk to lasīs. Ir jāatrod tādas stāsts, kas interesē sabiedrību, nevis vienkārši tas jānovad tālāk aizmetur. Un tagad Kaplas kundze NF. Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi, no starptautiskā žurnālistu konsorcijiem. Jums ir izdevies uh, atklāt uh, vislielākos skandālus uh, finanšu pasaulē. Jūs esat publiskojuši vairāk par 11 miljoniem dokumentu. Mēs zinām tagad par visiem fiktīviem uzņēmumiem, kas uh, te figūrē. Es vēlos eh, jums novēlēt panākumus eh, turpmākajai darbam. Svarīgi ir arī uh, patērētājiem saprast, ka nodokļu krāpšana, uh, nodokļu nemaksāšana ir um, milzīgi uh, noziegumi. Miliārdi katru gadu tiek eh, pazaudēti no es eh, budžeta nodokļu nemaksāšanas dēļ. Starptautiskajā mērogā situācija vēl drastiskāka, un Eiropas Savienība mēģina to labot ar vairāk caurskatāmības, ar automātisku informācijas apmaiņu, ar eh, valsts specifiskiem ziņojumiem. Un um, mēs vēlamies uzlabot nodokļu sistēmas efektivitāti un taisnīgumu. Visi šī pasākumu pakotne piesaistīta starptautiskiem instrumentiem. Mums ir 15 punktu PEPS, SAO rīcības plāns un E20 eh, e eh, nākamajā san, eh, iepriekšējā sanāksmē Guangzhou izskanēja, ka SAO vajadzētu paplašināt šo pasākumu sarakstu. Mm, mēs zinām par Šveici, Lielbritāniju, un uh, ASV dažām teritorijām, kas ir vislielākās uh, oāžu, nodokļu oāzes pasaulē. Un tagad uh, mans jautājums Šteins kundzi un Cilman kungam, vai jūs uzskatāt, ka šāds nodokļu saraksts būtu jāsagatavo, vai tad drīzāk būtu jākoncentrēs uz pasaukumiem, ko rekomendē skartajām valstīm, un par starpniekiem bija runa šodien. Uh, Um, taksas uh, īpašā komiteja skatījusi starpnieku situāciju un ierosināja rīcības kodeksu bankām un nodokļu konsultantiem. Mans jautājums jums, un tīpaši Stroceka kungam, uh, vai ar to pietiek, vai vajadzētu iet tālāk, vai pietiek rīcības kodeksu, vai nepieciešams atbilstības un īstenošanas pasākumi, kas būtu ļoti konkrēti un kas sniedzas tālāk par to, ko Eh, kas mums ir šobrīd. Nu, jūs ļoti pārsniedzat jums atvēlēto laiku, viens minūtes de, laika vietā jūs runājat praktiski uh, trīs minūtes ilgi, bet, nu, labi, kurš vēlas atbildēt? Atbildēšu. Eh, pastāv likumi par rūpīgo pārbaudi, par jaunu klientu regulējumu, bet mēs redzam, ka pēc tieši Deutsche Bank uh, Vācijas eh, centrālā banka mm, savus darījumus nokārto eh, mm, Bahām salās, Šveicē vai citur. Eh, varbūt pastāv arī rīcības kodeks, varbūt, ja to sagatavot paplašinātā formātā, iespējams, bankas darīs to pašu, dosies tur, kur šis rīcības kodeks nesniedzas. Uh, Mēs jau konstatējam, ka banku darījumos robežas nespēlē svarīgu lomu. Darījumus vienkārši nokārto, meklē ceļus un tos atrod. Cilman kungs un Šteinas kundze ir ļoti labi, ja mums būtu saraksts, arī malnais saraksts. Par Šveici varu teikt, ka ar īstenošanu tur ir uh, veikts labs progress un arī banku jomā lietas uh, notiek ļoti uh, augstā līmenī. Runājot par advokātu regulēšanu, tur ir problēmas starptautiskie finanšu starpniekiem. Ir savi noteikumi, un ja īstenot tos, tad būtu ļoti labi. Ja mums būtu rekomendāciju un melnā saraksta kombinācija, tas ļoti palīdzētu. Runājot par Kipru un Šveici, uh, Mums eh, būtu jārunā par robiem konsekventi. Mm, jau par PEPS te izskanēja, par uh, banku uh, izmeklēšanu, uh, par juristiem, advokātiem, bet mēs uh, nevaram atgriezniski kontrolēt bankas, kas vairs nedarbojas finanšu jomā. Vajadzētu skatīties uz tām bankām, kur šobrīd kaut kas notiek. Uh, Jā, bet diemžēl tieši šāda retroaktīva politika uh, uh, ir tiek visbiežāk praktizēta. Tā arī mūsu problēma. Uh, Ludekam, Ludekam Nid, Nid, Nīdermairam došu vārdu. Liels paldies, ka esat mūsu viesis, un es ceru, ka situācija uzlabosies ne tikai dažiem, bet mums visiem. Es domāju, ka šīs uzskatāms tikai par debašu sākumu. Uh, Un es domāju, ka turpmākajos mēnešos mēs daudz labāk sapratīsim šo problēmu. Mums ir arī jāapjauž pati būtība, ne tikai tāpēc, ka šī lieta notiek mūsu acu priekšā, kā tas tika sacīts. Nepietiek ar to, ka dažiem interesantiem cilvēkiem ir interesantas naudas summas interesantās vietās. Mums ir jāsaprot, kas notiek. Tāpēc sākšu ar diviem vienkāršiem jautājumiem. Pirmkārt, salīdzinot Lakslīgs un Panama dokumentus, šiet, ka Lakslīgs bija tāda vienkārša lieta, tur bija runa par uzņēmumiem, eh, kas agresīvi izvairās no nodokļa nomaksāš, nomaksas, eh, bet eh, Panama dokumenti, ir e, legālās un nelegālās aktivitātes krustojums, korupcija, nelegāli iegūt līdzekļu legalizācija. Tad mans jautājums, vai piekrītat, ka pastāv liela atšķirība un panolīgs ir daudz sarežģītāk lieta? Otrais jautājums. Jūsu skatījumā, vai galvenais e, jūsu atklāto un ziņām atainotā aktivitāšu mērķis ir slēpt nelegāli gūtos ienākumus vai vienkārši pēdiņās izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas eh, no pagāto cilvēku puses, vai arī te ir runa par galvenokārt legālām, taču apšaubāmām darbībām, lai cilvēkiem būtu iespēja savu bagātību uh, pārskaitīt uz citām jurisdikcijām, kas nav ES pārziņā. Liels paldies, kaut arī jūs par ilgu runājat, Šāvis kundze. Mums te ir dažādas aktivitātes, es domāju, ka ir skaidrs, uh, mums ir tāda vidēja līmeņa uh, vidusšķiras pārstāvi, kas vēlas uh, ietaupīt nodokļus, bet ir arī noziedznieki, daudzpusēji, uh, noziedzīgi um, atzari, kas, uh, kuras, kuras slēpi, un uh, tas viss padara situāciju sarežģītāku. Es domāju, ka Panamas dokumenti nekļūst sarežģītāki, jo tie ir tik daudzveidīgi. Man šķiet, ka kopumā šis darbs uh, bijis vieglāks nekā Luksliks uh, lietām. Un uh, tas ir tāpēc, ka uh, Luksliks lietā viss koncentrējas uz šiem likumdošanas robiem, bet um, Panamas dokumentu gadījumā uh, problēmas ir daudzveidīgākas un daudz politiķu zaudēja darbu un uh, nevienmēr tas saistās ar uh, to, kas rakstīts mākslas balta vai ar uh, likumiem un to pārkāpumiem, um, bet dažreiz arī ar morāles jautājumiem. Tagad mums jāskatās, kā mēs šo modeli varam izbēgt. Paldies, Kleriks kungs! With... Uh, Jā, es piekrītu Džūlijai, ka patiesībā Lakslīgs bija daudz sarežģītāk. Es nezinu, vai kādam no jums bija iespēja izlasīt šos piedomus, bet tas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīts tehnisks teksts, eh, tādi ļoti sarežģīti vārdi uz papīra, bet mums bija grūti saprast, kas tieši šeit notiek eh, šajos eh, slēptajos nodokļu darījumos. Bet Panama gadījumā skaidrs par vienkāršu principu. Es gribu būt nemanāms, negribu būt saistīts eh, redzamā veidā ar šo bankas kontu. Tāpēc es izveidoju uzņēmumu un palieku neredzams. Un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka 21 jurisdikcija pieļāva šādu sistēmu. Te nav nekādu šaubu, viss ir skaidrs. Runājot par mērķi, uh, vai tas bija legāls vai nelegāls, vēlos uh, citēt Dela Pieru kungu, kur mēs intervējam, viņš bija eh, Beļģijas uh, naudas atmaksāšanas, apkarošanas uzņēmuma uh, ieņē uz uh, iestādes vadītāju. Viņš teica, neviens uzņēmums nekad nav cīnījies par lielāku caurskatāmību, jo pat tad, ja jūs kaut ko darat uh, pamatotu, juridiski pamatotu apsvērumu dēļ, jūs labprāt eh, gribētu, lai kaut kas tiek slēpts, eh, piemēram, no jūsu biznesa partnera, jo jūs vienkārši negribat, lai viss būtu skaists. Tam nav vienmēr saikne ar eh, nelegalitāti. Varbūt jūs gribat šķirties, vai esat šķiršanās procesā, vai gribat slēpt savus līdzekļus no topošās sievas. Mēs redzam, ka offshore uzņēmums slēpj līdzekļus legāls un nelegāls. Paldies mm, par Beļģiju. Tur vēl ir vēsturiski iemesli slēpt eh, naudu. Vesela virkne. Anna Gomes, Tagad Anna Gomeša sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Paldies, ka bijāt mūsu viesi. Mans jautājums ir tāds. Mosaka Fonseka tiek, uzskatām, tiek uzskatīt par lielāko uzņēmumu, kas uh, pārvalda šīs uh, slēptās struktūras ar mūsu bankām. Tā ir sistēma, te ir runa par mūsu bankām, par mūsu finansēm konsultātiem, advokātiem tā tālāk. Vai jūs varētu mūs apgaismot, vai jūs strādājat pie citiem trīs lieliem uzņēmumiem šai ziņā. Vai jūs mēģinājāt izstrādāt modeli attiecībā uz eh, nodokļu uh, eh, amnest, nemaksāšanas amnestijām eh, ES dalību valstīs? Un tas attiec uz līdzekļiem, kas tika slēpti nodokļu paradīzēs tādās, par kurām jūs runājat. Uh, Tātad tur bija runa par ienākumiem no līdzekļiem, par kuriem netika maksāt nodokļi, līdzekļiem no korupcijas vai no noziedzības. Ir veids, kā repatrēt naudu un kā to, tā sakot, attīrīt. 2005., 2010. un 2012. gadā bija šādi trīs gadījumi manā valstī, un tas notika ar trojkas svētību. Uh, Tad mēs runājam par finansiālo pielāgošanos trojkas programmas kontekstā. Vai uh, jūs arī ar tiem strādājat? Vai mums tas būtu? Paldies arī sarežģīts jautājums žurnālistiem, kuru mums būtu jānodot arī, jāuzdod arī komisijām dalībvalstīm. Lūdzu, kurš brīvprātīgi piesakās atbildēt? Jā, ja, Štrocek. Um, ähm, <clears throat> ich kann mal versuchen, die... Štrocekungs. Es uh, mēģināšu uz pēdējo jautājumu daļu atbildēt eh, par nodokļu amnestijām Vācijā. Vācijā notika tāda kampaņa, ka varēja pašam pieteikt savu vainu, un tad eh, šo cilvēku atbrīvoja no soda. Eh, pēc Panamas dokumentu redzēt, man šeit te runa ir par citu mērķi grupu. Man šeit, ja kāds te izveidoja fiktīvo uzņēmumu, vienojas par to ar advokātu vai konsultējas ar advokātu vai banķieri, uh, Viņš jau uh, soli tālāk ir izdarījis, runājot uh, gan par kriminālo enerģiju, gan par uh, finansiālo ieguldījumu. Man nav skaitļu, bet man šķiet, ka tas neskar cilvēkus, kam vienkārši bija konts Šveicē kādu laiku vai citur Eiropas Savienībā, kas varbūt netika pienācīgi deklarēts. Šteinis kundze. Nu, vispār mēs ļoti labprāt eh, izmeklētu arī citas kanclēs, bet eh, kāds teica, nekas te nav jauns, un eh, tā tiešām ir struktūras ziņā, tā ir ļoti veca kombinācija, kā, kā saka. Un tagad šie skandāli ļauj mums ne tikai lietās ieskatīties, bet arī pievērst uzmanību šiem jautājumiem, jo uh, ir tik sarežģīti šeit izkristalizēt konkrētus tiesību pārkāpumus. Mm, grūti līdz ar to ir uh, sagatavot un iesniegt ziņojumus. Nu, te grūti uh, ir ar pāris datiem no kanclēs uh, sagatavot labu stāstu. Jā, paldies. Vis, par visiem šiem jautājumiem mēs runāsim intensīvi turpmāka darba laikā. Uh, ar kompetentiem iestādēm. Konstance Legripa. Paldies! Paldies pētnieciskiem žurnālistiem, kas atbildēja uz mūsu uzaicinājumu un nu, uzstājās ar ļoti interesantiem priekšlasījumiem un galvenokārt tādiem, kas izgaismo situācijas. Tagad mēs saprotam, kādas, kādi ir šie lielie cikli, šīs procedūras, ko izmanto lielie spēlētāji. Tas ir savu veidu biznesa modelis, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un arī, lai legalizētu nelegāli iegūtus līdzekļus. Un un tur darbojas arī klasiskā banku nozara, offshore uzņēmuma un tā tālāk. Izmantojot šo slēptības un anonimitātes principu, daudz kas jau šajās debatēs izskanēja par Eiropas likumdošanas stāvokli un kāds ir iespējas to uzlabot, kas ir gaidāms šai ziņā. Uh, Tam jau pievērstās eh, daudzi mani citi kolēģi un arī tiks sniegts atbildes no viespuses, taču vēlos atgriezties pie cita temata eh, par eh, trauksmes cēlājiem. Arī par tiem šeit šis un tas izskanēja. Jūs priekšstādāt arī uzsvērāt viņu nozīmību, kā konkrēti jārīkojas lai varētu aizsargāt trauksmes sēlājus? Kā, kā to varētu darīt jūs skatījumā? Jautājums viesiem. Jā, paldies, lūdzu. Šis temats e, jau tika te mm, izgaismots, bet varbūt varētu vēl sīkāk. Simon Kungs, lūdzu. Nu, ko lai es te vēl saku? Un nu, vissvarīgākais jau izskanēja. Svarīgi ir. Uh, grozīt uh, likumdošanu uh, tā lai šie cilvēki nu, vismaz netiktu sodīti. Un tad jautājums par caurskatāmību, kas uh, saistās ar trauksmes cēlējiem. Jā, uh, no Britu salām mums regulāri ienāktu uzticama informācija, tad mums nemaz tik daudz informatoru nebūtu vajadzīgi. Un līdz ar to viens ir saistīts ar otru. Jo vairāk caurskatāmības mums ir, jo mazāk darba paliek trauksmes cēlējiem, jo vairāk caurskatāmības, jo sarežģītāk būtu rīkoties nelegāli tādā uh, mērogā, kā tas notika mm, ar Panam, Panams dokumentiem. Jā, Mums tagad tiešām jāpievēršas eh, trauksmes cēlēju aizsardzībai ļoti nopietnā veidā, un es jums solu to darīt. Labi, ja nav papildu jautājumu, tad eh, tas viss runājot par grupu pārstāvjiem. Mums vēl ir pāris minūšas, lūkšu tulkus vēl nedoties prom. Nākamo desmit minūšu laikā man vēl ir septiņi vārdi uh, brīvā mikrofona sarakstā. Uh, Un tad vienu minūti maksimāli, bet uh, labāk 30 sekundes atbildēm jautājumam. Demasi, Luka, Pitikainen, uh, Bugetso, Matkasi. Nienhüsen, Frau Nienhüsen, steht auf meiner Liste bisher. Uh, visi šie cilvēki pierakstījušies, man tagad jāslēdz runātājs saraksts un sāksim ar Berndu Luke. Paldies uh, priekšsādātājiem. Cilmanu kungam jautājums. Ja pareizi saprotu sapratu, komiteja koncentrējas uz advokātiem un advokātu birojiem, jo viņus mazāk stingri regulē nekā bankas un darījumi tur arī attiecīgi tiek nokārtoti. Vai jūs runājat par advokātiem Eiropas Savienībā vai Šveicē vai arī citās jurisdikcijās, ko neskar ES likumdošana? Un kādi regulējumi jums tieši uh, uh, ir galvā. Jūs runājat par uh, uh, tādu regulējumu, kas uh, ir spēkā tikai ES, uh, bet kas tad notiek ar jurisdikcijām ārpus Eiropas Savienības, un man interesē tieši tā situācija, kur Eiropas Savienības likumi uh, netiek ievēroti, kur uh, tos var apiet. Jā, atbildēšu par Šveici. Runa, runa ir par Šveici, jo tur advokāti sevi paši regulē. Tur nav tādas lietas, kā uzraudzība, teiksim, kā banku uzraudzība. Tur tiešām šie robi ir milzīgi šobrīd, un eh, Šveicē nekas nenotiek šie ziņā, un uz to koncentrējusies Mosaka Fonsēka kancelēja. Uh, Ja, teiksim, ja kaut kas notiek Šveicē, to praktiski nav iespējams uh, izsekot uh, par uh, regulējumu Vācijā. Nu, te uh, man nav konkrēto uh, datu, varbūt kolēģi var palīdzēt, bet man šeit tas notiek citādi. Jā, uh, Vācijā advokātu uh, loma uh, nevar būt pielīdzināta uh, banku lomai, runājot par šiem darījumiem. Paldies, Fabio de Masi. Man ir jautājums uh, Hamburgas uh, eh, kolēģim. Uh, eh, nu, tagad tika skalota netīra vēļa ilgu laiku, un, un, bet mēs jau pie tā esam pieraduši. Uh, runājot par Mosāku Fonseku, es vēlos koncentrēties uz likumdošanu. Mums um, ir jauns uh, direktīvas priekšlikums, lai apkarot situāciju, un uh, vai ir iespējams šos nominētos direktorus iecelt par īpašniekiem, lai viņi figurētu sarakstā. Man šķiet, ka uzņēmumiem vajadzētu pašiem nozīmēt un atklāt peļņas ieguvējus. Un ja mēs to visu apliekam ar nodokļiem vai ASV, Delaware vai Nevadu, uh, vajadzētu tur figurēt un uh, vai vajadzētu samazināt nodokļu likmi no 30 līdz 10 procentiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, Šteinas kundze. Pavisam īsi. Uz pirmo jautājumu nē, uz otru jautājumu jā, un trešo nē. Lieliski, Šteinas kundze. Nu, tad pašiem būs uh, tagad jāsaprot, eh, eh, jāatšifrē, tā teikt, eh, Jā, priekšstādātāji, tiešām eh, paldies, ka arī es varu izteikties eh, kā Lielbritānijas pārstāvi. Eh, nu, tas ir liels risks, ka mēs aizējot no Eiropas Savienības varam kļūt par pasaules lielāko nodokļu paradīzi. Un kā Britu deputātai man īpaši satrieca tas, ka vairāk kā puse šo fiktīvu uzņēmumu ir reģistrēts tieši Britu Virģīnu salās un arī citās tātad Britu kroņa pakļautības teritorijās. Uh, Uh, Bahāmu salās, piemēram. Uh, tā kā mans jautājums žurnālistiem ir šāds, vai jūs man piekristu tādā ziņā, ka Lielbritānija ir, ir tā atslēgas valsts, uh, kas ir um, desmit gadiem baudījusi īpašu statusu pasaules tādā nodokļu kontekstā. Un vai jūsuprāt, caurskatāmība un informācijas pieejamība uh, va, varētu mums ļaut efektīvāk sazīmēt tos galvenos darboņus, tos sistēmas turētājus, tāpat laikā nodrošināt pietiekamu tādu tiesisko paļāvību šajās Britu teritorijās. Interesants jautājums atkal par Lielbritāniju, kur daudz fiktīvo uzņēmumu, reģistrēts. Eh, kurš vēlas atbildēt Cilmanu kungs? Varu apliecināt, jā, ka eh, tiešām ļoti liela eh, šo ārzonas uzņēmumu daļa ir Britu kroņa pakļautības teritorijās, Britu teritorijās, un atļaušos pat apgalvot, ka tā tiešām ir lielākā daļa. Tā kā ja runājam par naudas atmazgāšanu, naudas nobēdzināšanu, tad uh, Uh, ir ļoti liels risks, ka tam visam kājas aug no Londonas sitijas, un uh, aktīva rīcība tur, Britu regulātoru, Britu valdības aktīva rīcība Londonā, Londonas sitijā ir absolūti nepieciešama, lai vispār eh, šai ziņā būtu kāds progress. Paldies, Irpa Pitikainen. Paldies. Pirmkārtām vēlos pasvītrot to, cik svarīga ir e, tieši šī trauksmes cēlāja aizsardzība. E, to mēs šeit varētu ļoti ātri nokārtot. E, tirgus, tātad ļaunprātību, tātad direktīvu, kas noregulēs informācijas pieejamību. Otram kārtām jautājums, vai jūs varētu ko vairāk mums, mums sniegt par, par to, ko esat paliekuši līdz šim brīdim un par iespējamiem apmēriem un, un sas, iekšējām saistībām šajos daudzajos gadījumos. Uh, Tajās situācijās, ka, ka tieši Eiropas Savienības noteikumi tiek ignorēti vai apieti vai klaji pārkāpti. Uh, Uh, vai par to jūs varētu precīzāk izteikties. Un trešām kārtām uh, politiķi, politisku amatpersonu iesaista šajās schēmās. Cik tālu jūsuprāt tā uh, ir traucējusi vai bremzējusi ES normu izstrādi un izpildi? Visbeidzot, vai OECD kā uh, vadlīniju organizācija, kas tātad izstrādā šīs BEPS vadlīnijas, automātiskās informācijas apmaiņas vadlīnijas, vai OECD, jūsuprāt, ir paveikusi visu iespējamo? Paldies! Paldies, kurš vēlas atbildēt? Nu, jautājumi atkārtojas, zināmā mērā. Knusas kundze? No. Ah. Well, the first question was, can you... Nu, pirmā jautājuma, pirmais jautājums bija šāds, vai, vai varētu lūdzu vairāk informācijas, vai tas tiešām bija lūgums, vai, jums, vai varam jums sniegt vairāk datu, ja? Es tā saprotu, ka nu, nevarat visu tā sīki un smalki reproducēt. Uh, jums ir jārēķinās ar, ar, ar, ar, ar saviem datu aizsardzības ierobežojumiem, apgrūtinājumiem. Uh, bet uh, vai jūs varat dalīties ar mums informācijā, cik tālu runa par saistību ar, ar noteiktām politiskām amatpersonām un noteikt, noteiktu tiesību aktu pārkāpšanu vai ignorēšanu? Atbilde. ICIJ savā vietnē ir publicējusi jau diezgan daudz uh, informācijas, tur ir datu bāze, kur mēs liekam iekšā uh, to informāciju, nu, ko izsacinām no Panamas failiem. Visus šos dokumentus neesam tā vienkārši brutāli publiskojuši. Uh, dodam uh, ierobežotu pieeju ieņemumu dienestiem, izmeklētājiem, uh, jo esam žurnālisti, darām savu darbu. Mūsu pienākums nav pildīt valdību un atbildīgo dienestu funkciju. Uh, Eh, Beļģijas parlaments pie mums eh, ir, piemēram, vērsies ar lūgumu eh, sniegt informāciju. Mēs nevaram vienkārši tā pateikt nē. Vai Eiropas Savienības tiesība akti ir pārkāpti vai, vai, vai apieti? Nu, varu atkārtot tikai to, ko sacījumi. Ja? uh, ir bijis kāds uh, likuma pārkāpums, tad uh, tas ir uh, lēmums, uh, kas uh, jāpieņem prokuroram. Uh, ne jau mums. Un, uh, un, protams, protams, ir šī pelēkā zona starp nodokļu nemaksāšanu un tādu radošu uh, nodokļu optimizāciju. Un tieši šajā pelēkajā zonā daudzi darbojas un esam raksti, uzrakstījuši simtiem rakstiņu uh, aizvadītajos mēnešos. Katrs varat tos uzmeklēt mēdīju arhīvos. Um, esam runājuši ar neskaitāmiem ekspertiem, speciālistiem mm. Tā kā es eh, vispirmām kārtām eh, jūs laipni aicinātu izlasīt visus tos rakstiņus, ko, ko mēs, eh, mūsu, mūsu žurnālisti ir sagatavojuši. Nākamais jautājums, nākamais jautājums. Žurnālisti vēlas izmā, pie, piebalsot. Tātad jūs sakāt, ka vēlaties vairāk informācijas, vairāk dokumentus. Somijā šobrīd uh, ir tiesas process, kur uh, ir eh, jūsu partijas eh, pārstāvis finanšu ministrs iesaistīts. Un eh, mūsu vica atzina, ka te, te tiek izdarīts uz viņiem pamatīgs politiskais spiediens. Lūk, jums atbilde. Pēdējie trīs runātāji, nu mums tiešām pēc tam jāpabeidz. Bargetsokungs. Grācie, prezidente. Jā, priekšsēdētāji, paldies starp eh, visiem eh, publicētajiem vārdiem, uzvārdiem man īpaši eh, sašakāja viens Nikozija. Viens no Itālijas, Itālijā labi pazīstamiem mafijas bosiem. Viņš ir, ir ta, tas nevienu nepārsteidza. Uh, un, un, un, un, un mūsu prokurori, tiesneši Versalīno Falkone ir varonīgi cīnījušies ar, ar, ar eh, Itālijas mafiju, ar startautisko narkotirzniecību. Eh, bez eh, finanšu nozares, bez bankām šie starptautiskie noziedznieki nevarētu atmazgāt savu naudu. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai uh, Uh, šī, šī izmeklēšana būtu ciešā saziņā ar, ar Itālijas antimafijas izmeklēšanu? Cilmankungs. Es nevaru runāt par kolēģiem Itālijā, bet viņi to dara tā kā visi nu, sistemātiski izmeklē uh, Panamas dokumentus, un es tiešām domāju, ka uh, nu, aizdomās turamie. Ja, Un arī, ja tie ir mafijas bosi Itālijā, ir e, šajā viņu sarakstā, kas e, notiks. Mēs īsti nezinām, mēs vēl neesam aplūkojuši visus materiālus, e, jo tas ir vienkārši pārāk daudz. Viens cilvēks savā mūža laikā nevar to visu izlasīt, un te ik pa laikam uzrodas stāsti, un uh, dažreiz. Uh, Mm, runa ir arī par eh, ģimenēm, nevis par konkrētām, eh, konkrētiem cilvēkiem. Es domāju, ka Itālijā tas ir eh, tieši tāpat. Paldies, Goe. Jā, paldies. Es kaut kā palaidu garām mm, Kanasas kundzes sacīto novēlu viņai veiksmi un panākums. Jautājums ir šāds, cik pēc jūsu aprēķiniem Eiropā ir tādu valstu, kuru vīdi, kur atbildīgās iestādes nav izrādījušas nekādu pretīmnākšanu. Mēs zinām, ka Mosak Fonseka apkalpoja kā diktators tā mafijas bosus, tādējādi graujot mūsu sabiedrības tos pašus demokrātiskos pamatus. Uh, sistemātiski aplaupot valstis, valstu budžetus kopā ar politiķiem un amatpersonām. Un mans jautājums žurnālistiem ir šāds. Kā mēs varam izmantot šo informāciju, šīs zināšanas, kuru jūs tagad piedāvājat vidiem, lai pirmkārtām pasargātu jūs, drosmīgos žurnālistus, kas, kas iestājas par sabiedrības interesēm, uh, kas maksā nodokļus tikai tāpēc, ka nav tik jaudīgi un apsviedīgi, lai varētu to nedarīt. Nu, Knusas kundze. Knusas kundze. Nu, kā jau tas šodien ir izskanējis, tas, ko esam publicējuši, tas jau ir ieinteresējis vidus, atbildīgos dienestus un visa šī datu gūzma par, par ārzonām, tā ir lielākā vai mazākā mērā pieejama. Un šis, šis Jānis Bērziņš, šis nopludinātājs, ir arī dzen, li, licis mums, mums saprast, ka labprāt sadarbosies ar uh, oficiālām, oficiāliem izmeklētājiem. Paldies! Uh, Noenhausenes kundze, beidzamais jautājums. Paldies, eh, paldies žurnālistiem par to, ka ieradāties, paldies par šo aizraujošo diskusiju. Jūs visi pasvītrot to, cik eh, būtiski ir ne tikai rakstīt likumus, bet eh, raudzīties, lai tie tiktu ievēroti. Jautājums ir šāds, kā pienākums, banku pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem darbojas. Nu, uh, Tas, tas ir viegli pasakāms, bet grūti īstenojams praksē, jo nu, gal galā atcerēties, kur kaut kas ir, ir, ir izskatījies aizdomīgi, kuram gan mm, tam ir laiks. Un, un tik viegli ir, ir kaut ko aizmirst, kaut ko nepamanīt. Mm, jūs prāt, tas darbojas. Paldies, kurš atbildēs pēdējais? Knosas kundze. Knosas kundze, atbildi ir. Uh, Jā, eh, jā, jā. Nu, ja paraugāmies uz šo pienākumu eh, ziņot par aizdomīgiem darījumiem, kā tas darbojas Britu Virģīnu salās, Uh, nu, viena lieta ir ziņot, otra lieta ir turpināt uh, sekot šim signālam. Uh, Uh, Virģīnu salās tas ir, uh, tas ir izdevies ar dažiem tādiem skaļiem uh, piemēriem, kur šādā veidā tika sazīmēts pedofils, bērnu izmantotājs un arī tika notiesāts, sakojot informācijai par aizdomīgu, tieši aizdomīgu finanšu darījumu. priekšsēdētājs šķiet slēdz šo sanāksmi bez mikrofona. Es vēlos pateikties visiem, kas mums palīdzēja, īpaši žurnālistiem. Nu, diemžēl Robermāri kungu nesanāca tā, kā bijām plānojuši. Varbūt uh, turpmāk mums būs iespēja viņu uzklausīt. Viņš ir viens no autoriem. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem vēlreiz. Mums uh, tas bija ļoti svarīgs notikums. Mēs uh, Esmu saņēmuši daudzus uh, uh, pasākumu ierosinājumus, un liels paldies! Mēs izmantosim šo pirmo uzklausīšanu un tās rezultātus priekšsēdētais pasakā sekretariātam, tulkiem un uh, piebilst, ka priekšsēdētājs līdz priekšsēdētājiem un abi līdz referenti pēc sanāksmes vēl atbildēs uz žurnālistu jautājumiem. Paldies un jauku dienu! Good.